Right, good morning. Labrīt visiem! Vai jūs var, lūdzu varētu ieņemt savas vietas? Un lūdzu nomierinieties tā, lai mēs varam sākt darbu. Paldies! Right. We will be, will be ready to start again, so may I welcome you all Esam gatavi kā sākt darbu. Es sveicu visus šorīt no rīta. Es sveicu savā vārdā un pārējo līdz priekšsēdētāju vārdā. Un šodien mums priekšsēdētāji, līdzpriekšsēdētāji ir Džordī Viljorāna, ir Ovira. Un šorīt no rīta mēs vispirms dzirdēsim Mario Draghi uzstāšanos. Viņš ir Finanšu stabilitātes padoms priekšsēdētājs. Tālāk runās Dominiks Strauss-Kāns, Starptautiskā valūtas fonda Rīgotē di direktors. Un um, visbeidzot, pēdējo ievadu prezentāciju teikts Mišels Barņē, Eiropas komisārs iekšējā tirgus un pakalpojumu jomā. Es um, domāju, ka nevajadzētu papildu iepazīstināt ar šiem cilvēkiem, tas nav vajadzīgs. Tad viņi uzstāsies pirmie un pēc tam mēs turpināsim diskusiju. Mūsu cienījamie viesi, kas sēž šeit priekšā, paliks un klausīsies arī šo diskusiju un mēs beigsim darbu pulkstens 12. Lielas paldies, ka atnācāt šo rītu šo sanāksmi. Es ceru, ka jūs strādāsiet tikpat organizēta kā vakar, jo mūsu darbs ļoti dinamisks. Es domāju, ka būtu ļoti pareizi, ja es dotu uh, vārdu uzreiz Mārio Dragī kungam, un tad mēs varētu sākt darbu ļoti ātri. Paldies! Es esmu ļoti pateicīgs par šo uzaicinājumu, un tam ir divi iemesli. Pirmais. Uh, ir tas, ka es esmu ļoti pagodināts būt šeit kopā ar jums, un otrkārt ir tāds institucionāls iemesls, jo nav piemērotākas e, institūcijas un vietas, kur varētu diskutēt par reformu procesu. Nacionālie likumdevēji un reģionālie likumdošanas orgāni ir e, tās institūcijas, kur tiek teikts pēdējais vārds par reformu re procesu. Es varbūt nerunāšu par esošo stāvokli e, ekonomiskajā jomā, jo man blakus sēž Dominiks e, Štraus e, Kāns, kas daudz labāk pārzina šīs lietas. Es tikai gribētu paziņot tikai atsevišķas lietas. Jāsaka, ka atvesaļošanās notiek ļoti lēni un šis process ir ļoti trausls. Un banku sistēma, lai arī kreditēšanas standarti joprojām ir ļoti saspringti maziem vidējiem uzņēmiem, un arī joprojām palielinās tradicionālie kredīta zudumi, un tas notiek gandrīz visās jurisdikcijās. Jāsaka, ka gandrīz visas bankas tomēr tiecas atrisināt savas finansēšanas problēmas, un uh, visām bankām pārsvarā notiek šī virzība, un tāda stāvoklis lēnām, bet uzlabos. Un palēnām arī palielinās kapitāla apjoms. Tomēr banku bilants joprojām ir ievainojamas šeit. Varētu būt uh, tādi riski kā vērtēšanas izmaiņas, un vēl risks ir saistīts ar ekonomiskās atvesļošanās statusu. Bet uh, Tas ir ļoti cieši saistīts ar stratēģijām, kas regulē iziešanu no krīzes. Mēs Eiropā un visā pasaulē esam strādājuši pēdējos divos gados ar iepriekš nepieredzētiem likvidācijas apjomiem, un tas bija pareizi, jo mums bija milzīga krīze, ko jātiek galā. Tagad finansēšanas problēmas šķiet ir pārvarētas lielākai daļai banku vismaz, un ir pienācis laiks tiešām domāt par izēju no krīzes. Mēs to darīsim pakāpeniski, bet arī ļoti apņēmīgi. Atklāt sakot, ja vēl ir kādas bankas, kur ir problēmas joprojām, tad tās problēmas ir jārisina specifiskiem instrumentiem, nevajadzētu vienkārši pārņemt monetārās politikas. Šeit ir nepieciešama nacionāla iestāžu intervence, bet tādas bankas ir ļoti nedaudz palikušas, tad pavisam maz šādu banku Eiropā vēl ir. Bet pirms eh, es runāšu par 2010. gada darba kārtību, es gribētu uzreiz jums teikt, ka mēs esam nogājuši garu ceļu visi kopā. Un tad, kad es gatavojos šai sanāksmē, es mm, uzdevu sev jautājumu, kas tad mūs ir atvedis šeit uz šo vietu. Un es atzīmēju sev trīs iemeslus, kas ir eh, pamatā mūsu centieniem, kas izsauc šo likumdošanas reformu visā pasaulē. Pirmkārt, pirmais iemesls ir apziņa, ka mēs visi sēžam vienā laivā. Mēs atrodamies visi ļoti cieši integrētā sistēmā. Mēs it kā atrodamies visi vienā laivā. Un tātad mums ir nepieciešams integrēts finanšu tirgus. Otrais ir līderu vadība, ārkārt ārkārtīgi liederīgā vadība, ko realizēja G20 sastāvs, un tur Eiropas Savienībai bija vadošā loma. Šajā G20 formātā ir noruna par termiņiem, par laika grafiku, un arī šajā, šajā procesā tika izveidot FSB institūcija, kas koordinē citu organizāciju darbu un arī starptautisko standartu noteicē darbu. Tad valūtas fonds un un pārējie iesaistītie ir vienojušies par darbu dalīšanu efektīvā veidā. FSB eh, nodarbojas ar tādiem jautājumiem kā uzraudzība, bet īstenošana veids nacionālās iestādes, un vēl ir valūtas fonds, kas uzraug šo situāciju. Ir bijis ļoti plašs starptautiskais dialogs un sadarbība Un runājot nedaudz sīkākās detaļās par šo sadarbību, tad mēs redzēsim, ka visu pirms e, sistēmā ir izveidot veikti uzraudzības pasākumi, kas ir gan vertikāli, gan horizontāli, kas darbojas nacionālā, reģionālā un globālā līmenī. Šajā eh, jaunajā sistēmā ir jauni uzraudzības mehānismi, arī uzmanīga banku uzraudzība, arī identificēto risku pāraudzība. Šeit ir Eiropas sistēmisko risku padome, Eiropas līdzīgā, ASV līdzīgā struktūra un arī pati FSB institūcijas radīšana, tas palīdz veikt uzraudzību. Otrais elements - lielākās eh, jurisdikcijas jau tagad uzlabos savas uzraudzības struktūras, lai stiprinātu atbildi uz sistēmiskiem riskiem un sektu likumdošanas plaisas. Arī regulējušais perimetrs ir paplašināts pirms dažiem gadiem, tāds plašums nemaz nebūtu iespējams. tad eh, priekšsēdētāja aizrāda runātiem, ka runā par ātru, bet runātājs atbild, ka tad būs vajadzīgs ilgāks laiks, lai pateikties ar prezentāciju. Eh, tad tālāk eh, par perimetru, tātad likumdošanas perimetrs. Vēl dažs kāds atpakaļ būtu pilnīgi neiespējams iedomāties, ka mums varētu būt tāda likumdošana, eh, kur mums būtu darīšana gan ar riska fondiem, gan hedge funds, gan arī ar eh, derivātiem un ar eh, šiem mīmaiņas darījumiem, OTC. Tātad viss tas ir noticis pēdējos gados un uh, aptvērums paplašinājies. Tad mēs vēl esam strādājuši pie ārkārtas plānošanas un arī ārkārtas plānu izstrādāšanas lielākajām institūcijām. Un vispēcot, mēs esam novērsuši arī tās perversās motivācijas vai stimulus, kas izraisīja krīzi. Un ko es gribu šeit teikt? Ka mums nevajadzētu novērtēt par zemu to, kas ir panākts. Bet eh, ikvienā jomā tomēr ir savas grūtības. Mēs esam panākuši milzīgu progresu politiku izstrādāšanā, un tagad ir pienācis laiks tās īstenot. Un šeit ļoti svarīga ideja ir tāda, ka mēs gribētu saglabāt globāli integrētu finanšu tirgu, jo tas ir tiešām stabilitātes un izaugsmes ne, rekvizīts. Es to saku tāpēc, ka tagad ir pienācis laiks īstenot mūsu idejas, un ir skaidrs, ka ir vairāk spiedieni, ir dažādi smagie momenti, ir arī tāds spiediens, kas liek mums varbūt atšķaidīt to standartu stingrību, par ko mēs esam vienojušies. Es uh, tagad nerunāšu, bet tomēr dažas detaļas. Šogad mēs pārstrādāsim bāzeles likviditātes ietveru dokumentu. Mēs pabeigsim darbu pie bāzes dokumentu. Ir noteikts grafiks tam izstrādāts, mums ir laika termiņš, mums ir izveidota bāzes komiteja. Eh, bāzes komiteja nodarbojas ar kalibrēšanu. Tas nozīmē, ka tiek pārbaudītas bankas vai tā, tie cipari, ko dod bankas, vai tā, tie ir loģiski vai banku sistēma E, tiešām atbilst šai situācijai, tad FSB kopā ar valūtas fondu veiks makropētījumu, nosakot, vai jaunā regula e, kaut kādā veidā negatīvi ietekmēs uh, vai liks varbūt apstrīdēt, pa jaunu diskutēt par atvesļošanās procesu. Un visbeidzot vēl ir ļoti ilgs laiks, tieši īstenošanas ziņā ir jaunie standarti un ir paredzēts, ka šie stāties spēkā 2012. gada beigās. Un tā kā jaunie standarti būs saistīti ar citādiem jauniem kapitāla līmeņiem. Tur būs arī jaunas definīcijas eh, tam, kas tiek iekļauts eh, tieši kapitāla koncepcijā, tad būs ilgāks tāds pāraudzības laiks vai grandfāzering laiks, kas ir nepieciešams, lai īstenotu šīs visas idejas iemiesotu tās reālā praksi. Tāpēc ir skaidrs, ka ir daudzas bankas, nedaudz varbūt, bet dažas eh, kas reaģē diezgan satraukti uz šo jauno ideju, un es domāju, ka mums tomēr uh, ir jātiec pret šīm raizēm sāp, nopietni, bet tāpat laikā mēs nedrīkstam um, ļaut, lai esošie, teiksim, grūtību momenti kaut kādā veidā mazinātu mūsu standartu ticamību. Mums visiem ir jāatceras, kā mēs nonācām līdz šim procesam. Atcerieties, procesa sākumā mēs izvienojamies par to, ka mēs gribam, lai mums būtu finanšu tirgus, lai būtu tāda sistēma, kur būtu vairāk kapitāla, kur nebūtu nekādi perversi stimuli. Un tieši pie tā mēs arī tagad strādājam, un to mēs arī panāksim. Tajā pat laikā mums vajadzētu dot sev pietiekami normālu pārejas periodu, lai mēs nekādā veidā ne, ne, negatīvi neietekmētu atvesļošanās procesu. Šeit ir tāda fundamentāla atšķirība, kas mums ir jāpatur prātā. Un visbeidzot, vēl viens moments, kas ir saistīts ar mūsu darba kārtību šim gadam, proti jautājums par to, kā rīkoties ar sistēmiski svarīgām finanšu institūcijām. Un pirms stāstīt par to, ko tad mēs konkrēti darīsim šajā jomā, es gribētu jums pateikt, kāpēc šī problēma tiešām ir svarīga. Ir atsevišķas institūcijas, kas tiešām ir ļoti lielas. Un šādu institūciju bankrots vai iespējamais bankrots varētu izraisīt sistēmas kļūdas. Un tad attiecīgi izmaksas būtu mums visiem. Šīs lielās institūcijas mums ir zināmas, tās ir pārāk lielas, tās ir pārāk lielas, mēs nevaram ļaut, lai tās bankrutē vai izgāžas, jo attiecīgi riski būs lieli. Un tirgu jau ir šī informācija, ka šīs institūcijas ir pārāk lielas, un tāpēc arī attiecīgi riskiem tiek pielikta cena, kas varbūt ir pārāk liela, jo ir zināms, ka valdības neļaus nogrimt šīm lielajām sistēmiskajām institūcijām. Un tieši tāpēc šīs institūcijas kļūst par nepareizu risku depozitārijiem, par nepareizi izcenotu risku depozitārijiem, un tieši tāpēc e, valdībām ir jāiejaucās. Un šeit ir trīs tādi intervences kanāli, kuru izmantot valdības. Pirmais kanāls ir ar mērķi samazināt bankrotu iespēju kā arī iespējamās sekas, kas izrietētu no šādas bankrota, tad mazināt. Un FSB šeit ir domājis par to, kā dot eh, pilnvarojumu attiecīgām iestādēm, lai šīs iestādes varētu rīkoties dažādā veidā. Dažkārt būs nepieciešamas vienkāršākas struktūras, citreiz būs nepieciešams, eh, teiksim, uz, uzraudzības stiprināt, citreiz būs varbūt kaut kādi maksājumi saistīti ar kapitāla līmeņiem jāievieš. Šeit ir institūcijas dažādas un valsts ir dažādas, šeit ir milzīga varietāte iespējama. Tomēr mums ir jāapzinās, ka. E, Ar šo te problēmu ir jātiek galā visās jurisdikcijās. Tādā ziņā mēs šeit gribētu runāt par minimālo harmonizāciju. Proti, mums ir jābūt šai pamat līmeņa tātad vērtībai, minimālam slieksnim, bet tad katra e, jurisdikcija varētu prasīt kaut ko vairāk par šo grīdas līmeni, varbūt likt kaut kādas stingrākas likumdošanas normas, kas būtu stingrāks nekā noteiktais minimums, bet minimums vai apakšējais līmenis mums noteikti ir jānosaka. Šeit mēs diskutējam par dažādiem pasākumiem, dažādiem iespējām, un e, par to mēs runājam arī sakarā ar šo G20 ziņojumu, kas, kas nāks klajā rudenī, novembrī. Mums ir bijuši arī savi trūkumi, savas neveiksmes, jo mēs um, gribam tomēr arī ļaut lielajām bankām nogrimt. Un tā tas arī ir bijis bet mēs gribētu arī menedžēt šo procesu, mēs gribam spēt vadīt šo procesu saprātīgā veidā. Tāpēc mums ir nepieciešams krīzes atrisināšanas mehānisms, un šajā mehānismā mums ir jābūt spējīgiem identificēt jau agrīnā fāzē iespējas, kas tad notiks, ja būs eh, tātad bankrota situācija Mums ir jādomā par to, kā finansēt šo pārejas periodu. Un tāpēc arī Finanšu stabilitātes padoma darbojās visās jurisdikcijās, lai nodrošinātu to, ka mums ir mehānismi, kas darbojas par pārobežu institūcijām starptautiskās koordinācijas pro problēma ļoti svarīga lielas institūcijas bankrots skars to vairākas jurisdikcijas, un tāpēc mums ir nepieciešams izvērst attiecīgu koordināciju. Šeit gribu pasīdot vienu lietu. Ja mums neizdosies atrisināt šo koordinācijas problēmu, ja mēs nevarēsim to atrisināt visu e, jurisdikciju apjomā, tad tas nozīmē, ka dažādās jurisdikcijas arī attiecīgi reaģēs. Sakot, jūs esat pārāk lieli, pārāk kompleksi, un tāpēc jums ir jākļūst vienkāršākiem, jābalstās uz atsevišķu nacionālo valsti, un ir arī e, teiksim, jāstrādā pāri šīm starptautiskajām saiknēm. Jo gan uzraugošās institūcijas, gan valdības vēlas redzēt tādas institūcijas, kas nebankrotēs, kas neizgāzīsies. Bet šādā bankrota gadījumā tas, protams, būtu milzīgs zaudējums, jo tad mēs zaudēsim ne tikai vienādos spēles noteikumus, bet arī globālo eh, finanšu eh, industriju, kas ir integrēta vispasaules līmenī. Un visbeidzot, pati pēdējā joma šajā eh, kontekstā, ko mēs eh, nosaucam pārāk liels, lai bankrotētu, mēs gribam samazināt nejaušību mm, gadījumu. Mēs esam konstatējuši eh, cik, to, cik ātrā veidā rod šī ķēdes reakcija, ko izraisa kaut kāds nejaušs gadījums mēs esam redzējuši arī to, kā darbojas atvasinātie instrumenti un to, cik viņi ir spēcīgi. Šai ziņā darbs ir milzīgs, tas ir darīts visur, un darba mērķis ir centralizēt tirdzniecību ar OTC tieši tirgojamiem atvasinātajiem instrumentiem. Šis jautājums ir, protams, ļoti plašs, bet arī ļoti svarīgs, droši vien pats svarīgākais mūsu darba sarakstā. Jo šeit eh, strādājot ar šiem instrumentiem, ar šiem derivātiem, mēs varētu palielināt caurskatāmību tirgos, un, un um, tirgos šādas caurskatāmības mūsdienās pietrūkst. Tāpēc nākamajās nedēļās mēs lemsim par definīciju, kuru no šiem atvasinātiem instrumentiem vai vērtspapīriem var standartizēt, jo standartizācijas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, lai centralizētu šo vērtspapīru, atvasināto vērtspapīru tirniecību. Es esmu, esmu pabeidzis savu prezentāciju un atļaušos piebilst tikai vienu lietu. Tagad mēs atrodamies krustcelēs un mēs esam ļoti atkarīgi no jūsu atbalsta īstenošanas ziņā. 2010. gads droši vien ir pats svarīgākais laiks, pats tāds jutīgākais laiks, lai mēs pārvērstu mūsu runas darbos. Līdz šim mums ir bijušas politiskas e, diskusijas, dažādi priekšlikumi, ir nu, tagad nepieciešams to pārvērst pa likumdošanas projektiem. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Tagad mēs tulīt pat pāriesim pie mūsu nākošās prezentācijas. Lūdzu vārds Dominikam Strausam Hānam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man jāsaka, ka man ir liels prieks eh, būt jūsu vidū šodien sanāksmē Eiropas deputātu vidū. Man jāsaka, ka man īpaši daudz nav kas piebilstams tā, ko sacīja mans kolēģis. No vienas puses, eh, tas ir labi, no otras puses, <laughs> tas īsti labi nav, jo tas nozīmē, ka jums būs jāklausās kaut kas, ko jūs jau dzirdējāt. Nu, tad eh, būtībā es gribētu vispirms runāt par konkrēto pēckrīzes situāciju, par to, kas būtu darāms finanšu sektorā, un pēc tam es pāriešu pie prioritātēm, analizējot uh, pasaules finanšu sistēmu, kas tad eh, nodrošinātu ilgtermiņa izaugsmi. Protams, eh, mēs visi labi saprotam, ka šis ir vēsturiski svarīgs brīdis. Pagājušā gada laikā mēs esam izvairījušies no tādas krīzes, kas būtu varējusi būt tikpat liela, cik lielā depresija. Pirms 18 mēnešiem cilvēki ļoti labi apzinājās, ka situācija var vēl pasliktināties. Mēs no tās situācijas izvairījāmies, taču mēs neizvairījāmies no lieliem izmaksām. Šīs izmaksas ir bijušas milzīgas cilvēkiem visā pasaulē. No otras puses, šī krīze mums ir arī mācījusi pazemību. Tā ir atklājusi nopietnus trūkumus mūsu ekonomikas un finanšu institūcijās Nu, un tagad pēc krīzes situācijā. Es domāju, ka tas ir jūsu, tā ir jūsu un mūsu iespēja, un tas ir arī mūsu un jūsu pienākums pārveidot mūsu institūcijas tā, lai tās kļūtu stiprākas un izturīgākas krīzes situācijās. Līdz ar to galvenais jautājums manā skatījumā ir šāds, vai mēs pilnīgi izmantojam šo vienreizējo vēsturisko iespēju. Un man jums pavisam atklāt jāsaka, kā tas manī raisa bažas, jo ekonomiskā situācija uzlabojas, izaugsme iet uz priekšu, bet tai pašā laikā tas, kas bija tik ļoti raksturīgs krīzes laikā, konkrēti tas, ka katra valsts gribēja sadarboties ar citu valsti, tagad pamazām vairs nav tik aktuāli. Un katra valdība atgriež pie sevis mājās un uh, seko savai politiskajai darba kārtībai un līdz ar to vēlme turpmāk sadarboties. Es nevarētu sacīt, ka ir gluži pazudus, tomēr. Uh, salīdzinot tagadējo situāciju ar to, kas bija pirms gada, šī vēl vairs nav tik izteikta. Un tāpēc es gribētu sacīt, ka starptautiskā sadarbība ir ļoti svarīga, lai mēs sasniegtu liels izmaiņas, izveidojot stiprāku un stabilāku izaugsmu. Tad eh, sāciet man, eh, ļaujiet man sākt ar dažiem vārdiem par pasaules ekonomisko uh, atvesļošanās. Jā, atvesļošanās uh, ir novērojama un uh, tā ir labāka nekā mēs bijām paredzējuši Startautiskajā valodas fondā un tā ir uh, eh, 4% līmenī 2010. gadam. Taču šī atvesļošanās notiek dažādos ātrumos. Dažādās valstīs tā ir atšķirīga. Un šī te. Uh, atvesļošanās ir tāda nevienāda, maigi izsakoties. Eiropas Savienībā eh, prognozes ir tādas, ka izaugs būs apmēram 1% apjomā. Nu, un, ja mēs paraugāmies uz statistikas datiem, tad ir acīm, redzot, ka, ir acīm redzams, ka vairumā lielo ekonomiku šī uh, atvesļošanās vēl ar vienu nav ātra un lielā mērā balstās uz valsts atbalstu, nevis uz eh, privātajām investīcijām. Līdz ar to mums ir jāskatās uz izējas stratēģijām, jāsagatavo tās, taču daudzām valstīm šāda veida izējas stratēģijas vēl ir pāragras. Un eh, vairums no brīvā tirgus ekonomikām attīstās diezgan stabili. Tad eh, būtībā šī ekonomiskā atvesļošanās kā pirmais solis ir uzskatām par pozitīvu paradību, parādību. Taču mēs varam nonākt atpakaļ pie tām problēmām, kas pastāvēja pirms krīzes laikā. Šīs problēmas nav pazudušas. Tās savā ziņā eh, par, vairs nebija tik acīm redzams krīzes laikā, bet nu, mēs atgriežamies pie šī jautājuma, kā mēs varam izvairīties no šīm uh, problēmām, kā mēs varam panākt eh, līdzsvaru pasaules ekonomikā. Un tas, protams, nav nekāds jaunums. Daudz jau par šo tēmu ir runāts, bet tagad pēc krīzes situācijā G20 vadītāji to ir norādījuši kā galveno prioritāti. Un pateicoties krīzē notikusi svarīga izmaiņa Respektīvi, ka mēs visi labāk apzināmies to, ka ir nepieciešams risināt šo nelīdzvarotības eh, problēmu pasaules līmenī. Mums ir valstis ar milzīgiem valsts eh, iztrūkumiem, piemēram, kā ASV, bet ir arī vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis. Un šīm valstīm tad ir uh, jāierobežo sava e, vietējie tēriņi un jāpaļaujas uz uh, eksportu. Bet ir arī pretēji veida tendences, kāds, piemēram, iezīmēs Ķīnā un arī Vācijā saistībā ar e, vietējo tirgu. Bet skaidrs arī, ka e, vietējam patēriņam ir jā, jāpa, jāpalielinās. E, bet dažos eh, gadījumos rodas debates par to, eh, kāds tad būtu, kāda būtu Ķīnas loma šajā situācijā. Un ir eh, skaidrs, ka mums šai ziņā savā tieksme varētu būt jāmaina. Te ir runa par eh, līdzsvaru izveidošanu, bet mums ir arī jāapzinā tas, ka Ķīnas ekonomikai pieņemoties spēkā arī tās valūta kļūs vērtīgāka, jo tas ir saistīts ar ekonomiskās politikas uh, konsekventumu, šīs politikas konsekventumu, kuru varētu izveidot dažādās valstis. Nu, tad es atgriežos pie galvenā jautājuma. Tā ir sadarbība. Jūs zināt, ka G20 ir vienosies par jaunu procesu, apusējo novērtējuma ietvaru, un tas nodrošinātu dažādu prognožu sakritību. Un, uh, Te tiek pārstāvēt apmēram 80% pasaules ekonomika, ja jūs vēl ņemat vērā arī Eiropas Savienības dalību valsts. Ķīna, Japāna, Eiropas Savienība, mēs visi raugāmies e, uz to, kāds būs prognozes pēc trim, četriem gadiem. Vai šīs prognozes ir vienāds? Protams, ka nē. Galvenais, kas mums būtu jāpanāk, būtu e, konsistence. Un e, mums arī jānodrošina tas, lai prognozes būtu atbilstošas tai situācijai, kā, kāda pēc tam rodas. Nu, tad šo rīt es gribētu jo īpaši pievērt, pievērsties pašreizērai valūtas sistēmai. Tas ir svarīgs eh, pasaules ekonomikas struktūras elements. Nu, varētu sacīt, ka visumā pašreizējā sistēma mums ir krīzes laikā kalpojas diezgan labi. ASV dolārs izpildījis savu ēnkuru lomu, un es domāju, ka šeit jūsu vidā, tāpat kā daudz citu cilvēku vidū pirms krīzes, vidū tiek uzskatīts, ka krīze radās ASV un tad izplatījās pa visu pasauli. Un līdz ar to sekas būtu tādas, ka ASV dolārs būtu krities, taču tas nenotika. Mūsu fonds e, mēģina atbalstīt daudzas mūsu dalībvalstis, taču mums bija daudz darāms krīzes laikā, taču vēl vairāk pēc krīzes periodā ir milzīgas atšķirības rezervju ziņā dažādās valstīs, un tas rada saspīlējumu. Tad kas būtu darāms? Es domāju, ka te mums būtu jānodrošina labāks apdrošināšanas eh, process daudzām valstīm, tad tām nebūtu jāizveido milzīgas eh, rezerves. Un tad arī šīs valstis nebūtu spiestas eh, vienas pašas uh, stāties eh, pretī tam lielajam ekonomiskam spiedienam vai arī prasīt naudu no starptautiskā valūtas fonda, kā jūs zināt, vairākās, vairākos gadījumos jau ir noticis. Te rodas jautājums. Tad, tad, kad eh, katra valsts grib veidot rezerves, tad patiesībā vēl ar vienu tā balstās uz pasaules ekonomikas struktūru. Bet skaidrs, ka katra valsts nevar būt uh, tāda, kurai te būtu daudz liekas naudas. Un tas novada pie tādas nevienādas situācijas. Un mēs esam mēģinājuši šo situāciju mainīt. Krīzes laikā mēs esam izveidojuši elastības eh, mehānismu, un tas ir arī pakļauts otrajam noteikumam noteikumu eh, ciklam, un tas attiec, piemēram, uz Meksiku, uz Kolumbiju un Poliju. Eiropas Savienībā šīs valstis tātad ir izmantojuši šo jauno instrumentu. Un eh, mēs, protams, varam mainīt šo instrumentu, mazliet grozīt to, uzlabot, bet skaidrs ir tas, ka Viena no globālās stabilitātes problēmām ir rezervu nevienādais līmenis, un šo jautājumu varētu risināt tāds parlaments kā jūsējais. Un tad vēl ir jautājums par finanšu sektoru. Kā mēs varam pārveidot finanšu nozari tā, lai tas sekmētu ekonomisko izaugsmi? tai pašā laikā neizraisot uh, milzīgas izmaksas eh, nodokļu maksātājiem un parādus. Valstu līmenī prioritātes ir ļoti labi pazīstamas, un uh, Mario tās jau ļoti labi ir raksturos. Ir eh, jāizveido pāraudzības instruments, un tā, tā ir pāraudzība ir vēl svarīgāka nekā citi aspekti, bet tā ir jāīsteno otrkārt, protams, arī krīzes risinājuma mehānismi. Protams, nav nekāda šauba par to, ka tāda ir jāveido, un darbs pie tā jau ir sācies. Un finanšu institūcijām vajadzētu būt arī kvalitatīvākām kapitālam, jāuzlabo uh, buferu radītāji, un par to jau nebija nekādu šaubu jau no krīzes pašiem sākumiem. Bet te ir vēl viens aspekts. Tad, kad mēs runājam par finanšu nozari, mēs parasti domājam par bankām vai dažkārt par iestādēm, kas nav bankas, tomēr nav tālu no tām. Taču man ir jāsaka, ka te ir arī liels finanšu sektors, kas ir apdrošināšanas nozare. Un tur situācija ir atšķirīga. Tur tiek investēts eh, ilgtermiņam. Un tad ir eh, uzņēmumi, kas eh, vairāk paļaujas uz apdrošināšanu, un eh, līdz ar to risinājums attiecībā uz šādām iestādēm nav tāds pats, kādu mēs izmantotu banku gadījumā. Bet, nu labi, dažas problēmas ir atrisināts, dažas vēl tiek, citas vēl tiek risināts, Un e, katrā ziņā lielā mērā te ir arī strādājis starptautiskais valodas fonds. Bet nu skaidrs ir tas, ka pasaules iedzīvotāji kļūst nepacietīgi. Jums ir, e, mēs nedrīkstam aizmirst e, to, ka mūsu rīcībā nav šo slaveno 12 gadu. Jo cilvēki sāk mums uzdot jautājumu, ar ko tad jūs īsti nodarbojaties? Tātad šis jautājums būtu uzdodams politiķiem visā pasaulē, vai politiķi vēl ar vienu ir apņēmušies risināt šīs problēmas. Un, kad es runāju par politiķiem, es šeit arī gribētu piesaukt parlamentāriešus. Jūsu uzdevums būtu risināt problēmas nevienkārši tā, kā to gribētu iedzīvotāji, bet tās problēmas jārisina ātri, pēc iespējas ātrāk, tā, lai arī iedzīvotāju problēmas tika atrisināts. Mēs, protams, eh, varam runāt arī par bonus jautājumu, jā, tas arī viens no aspektiem, bet mums problēmas jārisina ātri. Nelēma ir tāda, ka ja mēs pasaules līmenī nerīkosimies pietiekoši ātri, tad mēs mm, piedzīvosim to, ko mēs jau esam redzējuši. Valstis risinās problēmas savā nacionāla līmenī, un tad kāda ir pastāv riski? Tas apdraud koordinēto politiku un arī um, kropļoti tirgi un um, nepareiza arbitrāža. Protams, cits izaicinājums ir šāds, kā mēs varētu rīkoties lielu finanšu institūciju uh, gadījumā. Marijā jau daudz par to ir sacījis, es te daudz eh, negribu par to runāt, bet katrā ziņā ir runa par eh, šo finanšu iestādu saucamajiem testamentiem. Un šie aspekti ir ļoti svarīgi, bet mums katrā ziņā ir jāpadomā arī par preventīvajiem pasākumiem. Piemēram, mēs varētu samazināt finanšu institūciju apjomu vai sarežģītību, Bet nelaime ir tā, ka šis e mehānisms nesniedzas, e, bieži vien nesniedz tālāk par nacionālajām robežām. Tāpēc te ir nākošais jautājums. Ne visām jurisdikcijām ir šādas kompetences. Mums ir sistēma, kurā ir trūkumi, un kas līdz ar to izraisa tādas nacionālās pieejas. Un tas ir mans galvenais bāžu cēlonis. Mums ir jāizveido daudzpusēja iestāde. Ir jau dzirdēts viedoklis, ka mūsu iestādē jābūt daudzpusīgākai. Bet risks būs tāds, kād mēs to jau redzam daudzās valstīs. Politiskās spiediens izvērtīsies tā, ka Valdības vienkārši piemēros nacionāls risinājums, pat tad, ja šis risinājums nacionāla līmenī būs labs, tad tas iespējams izraisīs problēmas starptautiskajā līmenī. Tad kāda varētu būt finanšu sektora reforma Eiropā? Jau ir izveidots eh, pārobežu stabilitātes ietvars, un eh, ir arī priekšlikums par Eiropas sistēmisko uh, pieju, un tas, tie visi ir daudzsološi pasākumi. Taču es tiešām gribu lūgt padomei un parlamentam pēc iespējas ātrāk vienoties par šiem aps, apstākļiem. Jāpatur prātā, ka tad, kad tas tiks izdarīts, vēl ar vien būs jāreģina krīzes vadības uh, uh, problēmu, jo īpaši pārobežu banku gadījumā, kā jau uz to norādīja Mario. Manā skatījumā ir nepieciešams, un ar to es beigšu, integrēts ietvars krīzes vadībai un arī depozītu aizsardzību. Bet, protams, te pieeja jābūt integrētai. Šim ietvaram ir jāiekļauj Eiropas risināšanas iestāde, problēma risināšanas, krīzes gadījuma risināšanas iestāde un arī ārzemju bankas. Jūs, protams, varētu sacīt, ka šis pārobežu jautājums ir uzskatāms par milzīgu izaicinājumu. Jā, tā ir no tehniskā viedokļa, tas ir liels izaicinājums, tomēr tas ir paveicams. Bet skaidrs, ka te ir nepieciešama liela politiskā apņemšanās un vadība no politiķu puses. Skaidrs ka mums tas ir jādara Eiropas Savienības līmenī, taču vēl jau vairāk valsts, uh, pasaules līmenī. Un nobeigumā Startautiskajā valūtas fondā mums, protams, ir jāuzlabo sistēmisko risku pārskatāmība. Eh, tā skaitā arī takošo rēķina pārskatāmību. Un, kā jau es sacīju, tas attiec uz elastīgā kredītu līniju. Mums ir nepieciešama labāka sadarbība ar reģionāliem rezerves, ar reģionāliem rezerves iestādēm, un tas attiec arī uz Āziju. Piemēram, jūs zināt, tur ir vairākas institīvas, un kāpēc gan, lai starptautiskas valūtas fonds nesadarbotos arī šajā jomā? Un tad ir arī valstis, kurās mēs strādājam ar komisiju, uh, citās Eiropas valstīs. Līdz ar to starptautiskajam valūtas fondam nav nekādu grūtību strādāt ar reģionālajiem reģionālām iestādēm. Vienīgā problēma ir koordinācija. Tad tas attiektos uz starptautisko sistēmu. Un otrais secinājums, un tas būtu pēdējais, attiecas uz finanšu sektoru. Es tikai gribu vēlreiz pateikt savu galveno vēstījumu. Tad, ja ne, nenorisināsies starptautiska sadarbība, mēs negūsim panākums. Vispirms šai sadarbībai jābūt institūcija līmenī. Man šķiet, tā jau ir veiksmīga. Un otrkārt, šai sadarbībai jābūt valstu līmenī. Krīzes laikā bija novērojama neticami liela sadarbība valstu starpā. Es domāju, ka vēl pēc desmit gadiem vēsturnieki runās par milzīgo sadarbību, kas bija novērojama krīzes laikā starp valstīm, ka tika izmantoti tie tādi paši mehānismi un tādi paši uh, risinājumi likviditātes veicināšanai. Nekad agrāk nekas tāds nebija noticis, bet tagad, kad krīze ir savā norieta periodā, tad mēs nedrīkstam aizmirst šo sadarbību. Uh, jaunajā, veidojot jauno finanšu ietvaru, mums atliek tikai paļauties uz sadarbību. Tāpēc es gribētu jums ierosināt to kā tādu ieteikumu. Jāsadarbojas ir nacionālā parlamenta līmenī, bet arī savienības līmenī. Šis izaicinājums ir jārisina globālā līmenī. Un ir jādara viss, lai risinājums tiktu meklēts globālā līmenī. Un tas ir izaicinājums, kas ir jūsu priekšā, un es domāju, šis ir attiecīgais brīdis, kad es jums to varētu stāstīt, un tāpēc man arī interesē šī konference. Es gribēju jums sacīt, ka prioritāte ir tieši šī sadarbība pasaules līmenī, jo te nav iespējams risināt problēmas reģionālā vai nacionālā līmenī. Paldies! Thank you very much indeed. Um... Paldies! Un tagad mūsu vēl trešā prezentācija, un mēs uzklausīsim komisāru Baņē. Vēlos īpaši atgādināt, nacionālo parlamentu delegātiem. Ja jums ir kādi jautājumi, tad iespēja būs jums tos uzdot pēc komisāra Baņē. Bet, savukārt, to, ka jūs vēlties uzdot jautājumu, mēs jau tagad aicinām jums darīt zinām tagad, jo jūs varat jau tad darīt zinām sekretariātām rakstveidā, <clears throat> proti, ka jūs piesakāties jautājumu sarakstā. Bet tagad vārds lūdzu jums, komisār kungs. Merci. Euh. Paldies. Priekšsēdētāja kundze, Šarona Balza kundze, priekšsēdētāja kungs, deputāta kungi, Nacionālo parlamentu senatori, deputāti. Jāsaka, ka nav pārāk. Es vakar pa, aizgāju prom ātrāk. Es Un šodien arī man ir jāiet prom, bet, eh, diemžēl, tāpēc man ir nedaudz, ja mums jāiet prom, bet, eh, jo mums trešdien notiek eh, regulāri sanāksmes komisijā, kaut gan es saprotu, ka tas nav pieklājīgi iet ātrāk aprojām, jo es saprotu, ka šeit ir ļoti svarīga diskusija. Eiropas parlaments diskutē kopā ar nacionāliem parlamentiem. Es uzskatu, ka šī diskusija ir ārkārtīgi vajadzīga, liederīga. Tā atbilst arī Lisabonas līguma garam jo mēs tagad lemjam kopā un arī virzam likumdošanu uz priekšu kopīgiem spēkiem. Es eh, dzirdēju daļēji uzstāšanos, ko teica iepriekšējiem runātājiem Dragi un eh, Dominiks Strauss. Es nevarēju arī noklausīties visu prezentāciju, bet uh, ir ļoti svarīgi ņemt vērā arī starptautiskās finanšu institūcijas, jo visas šīs institūcijas kopā <clears throat> veido mūsu eh, nāk, nākošo likumdošanas ietvaru eh, arī globālā jomā, un par to stāstīja Dominiks Strauss-Kāna kungs. Mēs idejam ārā no krīzes, un šī krīze jau notiek daudzus gadus, jau pēc krīzes mēs zinām, ka vienmēr sāksies jauna izaugsme. Kā mēs iziesim ārā no krīzes? Vai mēs būsim spēcīgāki pēc tam? es nezinu, vai mēs redzēsim tādas izaugsmes tempus, kurus mēs, uz kuriem mēs cerējām. Vai mums būs tagad jauna izaugsme, kvalitatīvi, uh, vai mēs varēsim arī veidot Eiropu tādu, kā, kāda ir paredzēta saskaņā ar eh, diskusijām, kas izriet no stratēģijas 2020, vai tā būs atvērtāka, taisnīgāka Eiropa. Mēs ceram uz jaunu izaugsmi, par to mēs arī runājam, bet pati krīze liek mums gūt mācības mācības par to, ka ir nepieciešams rīkoties, nekavējoties, lai izvairītos no nākamās krīzes. Tāpēc arī Eiropas komisija nežēlo spēkus uh, strādā pie priekšlikumiem. Un ir nepieciešams uzņemties arī politisko atbildību valstu un valdību vadītājiem ir jāuzņemās atbildība. Uh, Eh, Eiropas padomē ministri spriež par eh, dažādām mm, programmām, politikām tālāk eh, tas tiek apspriests ar, mm, ar mm, Eiropas parlamentu, un katram ir jāuzņemas sava atbildības daļa. Komisija ir paudusi savu viedokli par mācībām, kas būtu gūstamas no krīzes. Mums ir jādomā par jaunu izaugsmi. Mēs uz to ļoti ceram. Un Mēs runājam par projektu 2020. Mēs uzskatām, ka ir jāstrādā iekšējā tirgu. Ļoti daudz instrumentu šeit ir, kas mums būtu jāizmanto. Mēs cenšamies arī cīnīties un panākt jaunus izaugsmes tempus, arī gatavojamies iespējai, ka, ka varētu izraisīties jaunās krīzes. Mēs gūstam mācības, lai būtu apbruņot nākamajiem gadījumiem. Uh, Par šo jautājumu runāja arī Dominiks Strauskans, ka mums ir jācīnās viss pasaules līmenī. Mums ir jāregulē arī finanšu darījumi, arī spekulatīvie darījumi ir jāveido tāda pasaules finanšu sistēma, kas tiek labi regulēta. Ir jāņem vērā arī realitāti. Mums ir ceļa karte, Mēs esam atzīmējuši dažādas atbildības, reģionālās, nacionālās, jo katram ir sava atbildības daļa, un otrkārt ir, ir jāstrādā arī ar Roziņieva ziņojumu par finanšu uzraudzību. Tātad mums ir ļoti inteliģenti jāregulē sistēma, ir jāiesaista visas puses, un mēs ļoti regulāri konsultējamies par to ar Eiropas parlamentu tad mums ir jāregulē e, jautājums starptautiskā līmenī, tas ir starptautisks izaicinājums, jo globālajiem tirgiem ir nepieciešams globāls regulējums. Ir jādomā par desmitgadu perspektīvu, jādomā arī par to, vai nerastos tāds mm, riski, kas ir saistīti ar pārmērīgu regulēšanu. Ceļa karte stratēģija 2020 tā ietver atsevišķas komponents, kuras gribētu pasvītrot. Gribētu runāt par piecām dažādām jomām. Vispirms par uzraudzību jo finanšu sistēmas uzraudzība ir mūsu darbu centrā ir jācenšas realizēt reformas, kas ir atzīmēts arī Lāras Jēkunga ziņojumā. Šeit ir prasīti absolūti nepieciešami pasākumi, jo nedrīkstētu interpretēt dažādā veidā. Teiksim, Dublinā un Madridē jābūt ir vienādai noteikumu interpretācijai, jābūt viendabīgumam, un kā mēs to varam panākt tikai tad, ja makroekonomiski ekonomiskie rādītāji tiek regulēti vienotā veidā. Kā mēs varētu atrisināt lielo finanšu grupu problēmas, ja informācijas apmaiņa uzraudzības institūcijas starpā netiek eh, izveikta eh, efektīvi. Un arī uzraudzība nacionālā līmenī netiek koordinēta, tad ir dažādi viedokļi. Tad mūsu projekts ir ļoti ambiciozs, lai gan tas nav reaucionārs. Mūsu projekts ir realistisks, ir nepieciešama ļoti stingra politiskā griba, ko pauž valstu vadītāju līmenī. Mēs aicinām ministrus izteikt e, stingru apņemšanos. Mēs gribam, lai šo apņemšanos apstiprinātu arī parlaments. Eiropai vajadzētu izvairīties no kļūdām, nevajadzētu sūtīt kaut kādus sliktus signālus, kas varētu ietekmēt negatīvi stabilitāti finansiālo. Mēs eh, runājam ar dalībvalstīm par uzraudzības eh, darbu, likumdošanas paketi. Regulāri notiek ministru sanāksmes, kas eh, veic darbu plānošanu Un mēs izdomājam par to, kā mēs varētu izmantot arī to pievienoto vērtību, ko dod Eiropas parlaments. Ir Skinner kungs un citi eh, parlamenta deputāti, kas strādājuši pie dažādiem ziņojumiem, pie šī projekta. Es gribētu vēlreiz pasītrot, ka parlamenta sniegtā pievienotā vērtība ir ļoti svarīga, tomēr laiks mums nav, mums ir ļoti saspringts. Uh, laika grafiks, tāpēc ir jāaicina vēlreiz valstu un valdību vadītāji um, ja strādāt pie uzraudzības sistēmas, vajadzētu šo sistēmu ieviest jau no 2011. gada janvāra par uh, banku kapitālu. Tas ir finanšu sistēmas centrā. Uh, mums vajadzētu vairāk kapitāla un labāks kvalitātes uh, kapitālu. Uh, E, it īpaši vajadzētu domāt par e, to institūciju, to banku aktivitātēm, kas atrodas riska grupā. Tāpēc ir jāstrādā ar G20 sistēmu, lai būtu mazāk risku, lai būtu lielāka drošība tieši banku jomā. E, tad ir Bāzels komiteja, kas ir veikusi savu darbu un ir meklēti arī ceļi, kā vislabāk, visstabilāk iziet ārā no krīzes. Šī tēma ir ļoti sarežģīta. Mums ir jākalibrē jaunie standarti attiecīgi, kas būtu piemērojami. Un es jau pirms dažām dienām Londonā teicu, ka mums ir nepieciešama tā kā uh, dubultā kalibrēšana, standartu atzīmēšana, lai mēs varētu efektīvi īstenot dažādas pasākums. Un es arī domāju par šo dubulto uh, kalibrēšanas lietu, ka tas ir ļoti svarīgi. Un Šārāna Bolskundze arī bieži atgādina šo lietu, kas ir saistīta ar Eiropas bankām, ir nepieciešams konsultēšanās, un konsultāciju mērķis ir koordinēta politika. Tā trešā joma darba joma, kas arī ir ļoti svarīga. Mm, un šeit es gribētu runāt par finanšu institūciju atbildību. E, šeit ir ļoti daudz trūkumi un ļoti smagi trūkumi atkal uzraudzības joma. Pirmkārt, risku noteikšana uzņēmumu līmenī. Šeit ir īpaši runāju es par um, finanšu uzņēmumiem, ka jācenšas izvairīties no bankrotiem Eh, Tā tad ir jāstrādā ar uzņēmumu pārvaldību. Uzņēmumiem finanšu sektors ir ļoti svarīgs. Un mums ir nepieciešams noteikta atbildība kompetentās iestādes ar attiecīgo zināšanu daudzumu, ar ekspertīzi, kas varētu pildīt savu misiju. Mums ir nepieciešami tādi administratīvie vadītāji, kas varētu tiešām tikt galā ar visām mūsu bažām, un par to mēs esam runājuši arī savos tekstos. Nepieciešami ir patiesi tādi vadītāji arī vīriešu, sievietes, jo arī sieviešu daudzums nav pietiekams administratīvā līmenī. Tātad visiem šiem vajadzētu vadīt risku apzinīgā veidā. Um, un vajadzētu strādāt ar normām tieši riska vadības ziņā. Un vajadzētu mazināt risku arī akcionāriem. Tālāk par atalgojumu bonus sistēmu. Šeit mūsu pozīcija arī ir skaidra. Nedrīkstētu piešķirt tādus bonusus, kas vēl vairāk padziļinātu riskus, kā tas ir bijis pagātnē. Mums ir jābūt ļoti stingriem šajā ziņā. Lielāka caurskatamība ir vajadzīga, labāka kontrole arī dažādu izmaksu ziņā, arī ieskaitot bonusus. E, tāpēc priekšsēdētājs kundze, es ceru, ka parlaments tiešām trešajā, trešajā lasīmā pieņems šo ba bankas direktīvu. E, Matkartī kundze ir strādājis pie ziņojuma, un mēs esam iepazinušies ļoti uzmanīgi ar šī ziņojuma saturu. Vēlreiz par finanšu sektoru. Uh, un par attiecīgo atalgojumu vadītājiem. Šeit ir jādomā par to, kā atalgot par labiem rādītājiem, par labu sniegumu. Nevajadzētu aizmirst arī par sankcijām. Tiešām ir jās, jāsod arī tur, kur ir kaut kādi mīnusi. Un tālāk nākamā joma, par ko mēs esam diskutējuši arī pēdējā laikā, ir direktīvas projekts, kas tika piedāvāts apmēram gadu atpakaļ, ko piedāvāja komisija, un komisija ir strādājusi pie šo hedge fondu regulēšanas arī privātā kapitāla jautājumiem. Un Gozes kungs, ko mēs redzam šeit, šajā zālē arī ir strādājis pie šī jautājuma. It kā tiek ziņots, ka šim sektoram nav jānes atbildība par krīzi, bet tas tā nav. Mēs redzam, ka tomēr apmēram puse transakciju tirgu notiek eh, iesaistot eh, privāto kapitālu un hedge fondus. Tātad tam ir sistēmiska ietekme uz sektoru. Tāpēc jau gadu atpakaļ apmēram mēs esam piedāvājuši arī regulējumu, kas uzraudzītu šo sektoru, un lai šis regulējums atbilstu mūsu ceļa kartei mēs gribam stiprināt sistēmisko risku uzraudzību, lai labāk aizsargātu investorus, lai veidotu arī kopīgu tirgu, kur varētu veikt arī alternatīvās investīcijas. Tas ir tāds jautājums, kas nebūtu nav viegls, un vakar ministra padome Ekofinā jau deva papildu laiku šī jautājuma risinājumu. Es jau teicu, ka, ka es izsaku cerību, ka mēs šo laiku, papildu laiku izmantosim liederīgi, lai mēs varētu panākt labu vienošanos. Komisija ir nākus klajā ar savu institīvu. Mēs ceram, ka parlaments arī dos savu daļu, savu ārtevu šajā darbā, un rezultātā tad mēs uzlabosim uzraudzību, un izraudzība šajā sektorā kļūs efektīvāka. Un galvenais šajā jomā ir atzīmēt finanšu ministru gatavību, arī valstu un vadītāju gatavību strādāt pie šī jautājuma, iesaistīties tā risināšanā. Un vēl tagad grib runāt par pēdējo darba jomu, kas arī ļoti svarīga. Arī šeit mums ir priekšlikums struktūrēts paketes ziņā. Šeit ir runa par reformām, kas ir paredzētas jūnijam mēnesim sākt. Es gribu runāt par šo atvasināto instrumentu dosieru Šonedēļ mums bija tikšanās ar Ganslera kungu, kas pārstāv uzraugušu institūciju no ASV. Mēs runājām par šo atvasināto instrumentu tirgus sektora regulēšanu, jo e, tur apgrozās 600 tūkstoši miljārdu vai 600 triljonu dolāru. Un šeit ir nepieciešams šo jomu kontrolēt caurskatāmā veidā, ir attiecīgi nepieciešams kontrolēt, lai nebūtu risku šai jomā. Un vēl. Tātad e, mums ir ļoti daudz lietas, ko mēs apspriedām kopā ar ASV uzraudzības institūcijas e, pārstāvi. E, un šeit parlamentam līdz jūnija mēnesim vai nedaudz vēlāk vajadzētu uzmanīgi uzklausīt dažādas puses, paskatīties, kas dara ko, un mēs piedāvāsim tā saukto kailo vērtspapīra tirgošanu un arī kredīta defaulta svopu vai mīmaiņas darījumu dokumentu. Tad pie šiem dokumentiem komisija strādās, kā pienākās komisija, kā tas ir paredzēts, bet ir nepieciešams atbalsts no valstu un valdību vadītājiem, un arī Eiropas parlamenta gatavība ir nepieciešama, kā arī atbalsts. Nacionālo parlamentu atbalsts arī vajadzīgs šai ziņā. Un beigās es izteikšu cerību un atbalstu strādāt globāli šai ziņā. Šeit ir nepieciešams globāls regulējums, bet um, Eiropas Savienībai arī jāsēra no savas puses, jo uh, ja mēs gribam, lai situācija uzlabotos, ir nepieciešams piedalīties šajā reformā. Mums nevajadzētu baidīties, būt priekšplānā, rādīt labo piemēru. Lūk, tādā garā mēs gribam veikt šo uzdevumu. Un visbeidzot, es gribētu vērsties pie politiķiem. Mēs šobrīd redzam krīzes sekas un arī to cenu, ko mēs esam maksājuši nacionāla budžeta ziņā. Mēs esam izjutuši ekonomiskās un sociālās sekas un mēs nevaram atļauties vēl vienu krīzi, kas būtu tāda paša kalibra krīze. Kaut gan tāda var atgadīties. Un, un otrkārt par prognozēm par nākamo krīzes, iespējamo krīzu vadīšanu. Par to mēs runāsim drīzumā. Mums ir noteikti uzdevumi attiecībā pret mūsu nodokļu maksātājiem un iedzīvotājiem. Mums ir jādomā ne tikai par šīm drausmīgajām sekām budžetam, ko izraisīja krīze, bet arī par politiskām sekām. Un ir eh, signāli, ka atgriežas protekcionisma politikas. It kā populisms un protekcionisms tiek atjaunots, parādās tāds signāli, un šeit jau ir pirmie krīzes upuri šai ziņā. bet eh, mums ir komisija un eh, attiecīgi komisārs, kas ir atbildīgs par iekšējo tirgu. Vienkārši šeit gribēju atgādināt, ka mums ir nepieciešama politiskā grība, lai e, ķertos pie šī regulējuma inteliģentā viedā formā arī efektīvi, lai mēs varētu gūt visas mācības, kas izriet no ekonomiskās krīzes, lai mēs varētu veiksmīgi iziet no tās ārā. Paldies! Thank you very much. Uh... Paldies! Tagad ķersimies pie jautājumu un atbilžu laika. Es aicinu visus deputātus uzdot jautājumus īsi un konkrēti. Ja, ja jūs jautājumu izplūdīsiet, tad nebūs laika atbildēji. Tāpēc mēs apkoposim vairākus komentārus un jautājumus kopā Tātad uzklausot gan Nacionālo parlamentu pārstāvis, gan arī Eiropas parlamenta deputāts. Tā kā skaisti, protams, būtu, ja mēs atbildētu katram jautājumam uzreiz precīzi atbildi, bet, nu, tā kā tas nav iespējams laika ziņā, tad tagad mēs tad darīsim apkopoti. Un tālāk vārds ir Ralfam Brinkauskungam no Vācijas. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt, liels paldies par šodien ļoti saturīgajiem priekšlasījumiem un prezentācijām no trim kungiem. Trīs jautājumi. Baņiekungam un arī pirmām runātājām. Mēs ļoti apzināmies, ko nozīmē risk boards, riska valdes, bet ko tiešām viņi varēs nodrošināt, lai arī nacionālo uzraudzības iestāžu darbību varētu viņi arī ietekmēt, un otrs arī finanšu uzraudzības iestādes. Tālāk, Štraus Kāna kungs, jūs ļoti iespaidīgi runājāt šo lielo špagātu starp lozungu um, un uzsaukumu, ka mēs meklējam risinājumu nacionālā līmenī un starptautiskā līmenī, bet kāds ir šis savienojums, tas nav skaidrs. Uh, Tā kā arī Baņē runā, ka mēs kā ļoti labi eiropieši parādām, ka mēs spējam izstrādāt ar Eiropas risinājumu, bet diemžēl jūs neko nevarat mums gan piedāvāt tikai atsaucoties uz ASV piemēru. Sanāk, ka galu galā finanšu iestādes, īpaši Londonā, Parīzē, cietīs liels zaudējums. Tātad jautājums ir, kā jūs varat panākt tādu risinājumu, kas būtu risinājums tikai nevis ar ASV, bet arī, piemēram, lielajiem Āzijas tirgiem. Un treškārt, Štraus Kānkungs, ja jūs pareizi saprāt, tad jūs runājat par starptautiskā valūtas fonda lomu arī risku novērošanā. Vai tas nozīmē, ka jūs turpmāk arī runātu kā sistēmisko risku valdi, vai tāda arī būtu jūsu funkcija? I think the fir- repeat the first part. Jūs varētu atkārtot pirmo jautājumu daļu. Tātad jautājums bija, cik augstu jūs vērtējat šo risku valdi un kāda būtu iegūmi, ko risku valde dotu nacionālā ziņā? Proti, mums taču paliek tomēr nacionālās uzraudzības iestādes un kā jūs varat tad attiecīgi šos jaunos normas un riskus, ka tajā brīdī, kad jūs esat noteikuši, kā jūs varat to īstenot nacionālā līmenī? Thank you. Uh... Paldies tālāk. Elīsa Ferēra. Jā, paldies, priekšsādātājs kundze. Es šobrīd pārstāvu Eiropas parlamentu un esmu referente pārobežu krīzes menedžmenta jautājumos. Man šķiet nopietni un interesanti uzklausīt jūsu prezentācijas. Man ir jautājums, kāda ir jūsu viedoklis par četriem punktiem? Pirmkārt, ko jūs domājat par īpaši trakīkungs un strauskānkungs par Eiropas fonda izveidi, kas spētu risināt banku krīzi? Un kam būtu jāfinansē šis fonds? Vai tas būtu pašai banku nosarei vai savukārt nodokļu maksātājiem? Līdz šim tas nodokļu maksātājs, kas sēdz izdevumus krīzes situācijā. Nu, mēs jau nerunājam par visu banku glābšanu, bet par zināmu tādu eitanāzijas scenāriju. Kāds ir jūsu viedoklis par šo fondu? un kāda būtu saikne ar atbildīgo iestādi. Otrs jautājums. Tādā pārskatāmā nākotnē nešķiet iespējams harmonizēt juridisko bāzi un tāpat arī tiesisko procedūru visās dalībvalstīs. Līdz ar to, ja tiek ierosināta kāda tiesvedība par kādu banku, ja ir kādi iemesli, veidu izstrādāt tiesvedību, jums var veidoties nopietni juridiskie konflikti. Ja jums ir vairāki akcionāri, kas pārstāv vairākas dalību valstis un līdz ar to darbojas uz vairākām tiesiskajām bāzēm, jums vispār sanāk nepārvarama konfliktu bāze. Un ja jūs runājat par kādu no sistēmiskajām bankām, tad jūs redzēsiet, ka mums ir ļoti neskaidra sistēma, kā mums ir jāatsevišķi tiesiskā bāze. Treškārt, koordinācijas starp Eiropas Savienību un ASV Es apsveicu centienus veicināt konverģenci. Tomēr mums neadmitīgi tomēr jāatzīst, ka mēs visu laiku veicinām dažādas regulātoru sistēmas Atlantijas okeāna abās pusēs. Tas savukārt var novest līdz arbitrāžu lietām, un mēs redzam, ka arī var būt nopietni zaudējumi, jo bankas ir pakļauts dažādiem sistēmām, dažādiem spiedieniem. Un ceturtkārt, valūtas maiņas kursi īpaši par um, eiro un ASV dolāra attiecību kursu. Kāds ir jūsu prognozes? Tālāk Gunters Tumvols uh, pārstāv Austriju. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, vispirms paldies par visiem trim, prezent, visām trim prezentācijām. Tas bija tiešām izcilas un noderīgs. Esmu pateicīgs Trāgis kungam, jo viņš atsaucās uz Bāseles trešo konvenciju un arī viņš runā par konkrētām pašām. Mums ir jāpasaka skaidri, ko mēs sagaidām no bankām. Pirmkārt, mēs sagaidām vairāk kredītus. Mēs gribam, lai viņas arī piedāvā, um, uzkrāja lielāku paškapitālu krīzes situācijā un ka varbūt arī līdz ar to um, atbildīgākiem jābūt tieši banku virzītājiem. Bet Strauskungs runāja par to, ja mēs gribam tiešām veidot tādu globālo sistēmu, tad sanāk, ka atsevišķas valstis pieņem jau tādus vienpusējus soļus. Un tagad, ja mums tiešām būtu šāda finanšu vadības, tad mēs nebūtu pieļaujuši šādu situāciju. Līdz ar to mans jautājums. Kā jūs vērtējat šādu attīstības scenāriju, kad atsevišķas valstis, diemžēl mana valsts arī ir tāda, kas tagad ievieš papildus bankas nodokļus, pirms nav izstrādāts vispārējais starptautiskais risinājums šādiem situācijām. Paldies! Tālāk Udo Bulmans, un tad došu vārdu uh, atbildēt. Tā kā es redzu, ka runā arī un saprot uh, manu dzimto valodu, nu tad es uzdošu savu jautājumu. Un tas galvenokārt ir vērsts uz to, ko šo jau citi mans vācu kolēģis nu pat runāja, piemēram, uh, Mēs šobrīd izstādām ļoti tādu apjomīgu likumdošanu Eiropas Savienībā, bet ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ASV, piemēram. Un tāpēc man nopietni arī satrauc tas pats jautājums, ko raksturoja Barņiekungs par krīzes apmēriem. Mans jautājums, vai šī krīze vispār pieļauj, ka mēs reāli un nopietni varam pieņemt lēmumus ekonomiskā ekonomikā, tāda politika ekonomikā, vai mēs tiešām tas ir uzticami un reāli, vai mēs vienkārši esam zaudējuši visas savas iespējas. Un tomēr vēl mums vajadzētu atrast tādas reālas atbildes gan Eiropā, gan ASV. Labi, tagad mēs tiekamies ar pārstāvjiem no ASV parlamenta, un viņi saka, jā, mēs izstrādāsim ļoti nopietnus stingrus noteikumus gan arī augsta riska ieguldījumu fondiem, hedge fondiem, atvasinātājiem produktiem. Uh, jo viņi norāda, ka nevar būt nekādā ziņā viņiem, zinām, konkurences zaudējums iepratim Eiropai. Savukārt Eiropa saka, ka mēs nevaram atkal pieļaut to, ka zaudējam savu konkurences spēli iepratim ASV. Līdz ar to ir tāda asimetriska spēle, asimetriskas spiediens. Mēs visu laiku baidamies, ka mums samazinās mūsu reitingus un visus mūsu labos priekšlikumus nepieņems, jo visu laiku kāds spiež tos pie zemes. Un tāpēc es jautāju jums, jūs kā lielākie šobrīd šīs lauka pārvaldītāji un izcili jomas pārzinātāji un atbildīgi instāžu vadītāji, kādi ir jūsu viedokļi par to, kādam ir jābūt tādam režīmam, kas ļautu demokrātiskā veidā veidot šādas sistēmas gan ASV, gan Eiropā un ļautu uh, izveidoties tāda demokrātiska tirgus izveidē. Dragīkums, vai jūs varētu atbildēt pirmais? Jā, paldies. Pirms jautājums būs atbildes pirmo jautājumu. Pārformulējot, jautājums ir, risku valdes efektivitāte Eiropā. Kā to mēs paredzam? Nu, tiek paredzēts, ka risku valde sniegs rekomendācijas. Tiek paredzēts, ka atsevišķas rekomendācijas tiks publicētas. Mēs sagaidām, ka tā sniegs tādu um, spēlētāju savstarpēju uzraudzību un arī spiedienu savstarpējo. Bet galu galā tas tomēr prasīs daudz laika, lai to izveidot, un bet tomēr mēs varam sagaidīt, ka tas būs rezultatīvs. Es pats jau norādīju, ka te izšķirošais būtu mm, nodrošināt uh, mm, savstarpēju spiedienu izdarīšanu. Un līdzinājās Finanšu stabilitātes padomi jau arī šāds princips ir ieviesusi. Un kāpēc mēs domājam, ka tas varētu būt veiksmīgi? Nu, tāpēc, kā mēs varam izveidot pareizo sastāvu. Lai mēs nodrošinātu šādu riska valdi Eiropā, jums ir jāveido tāda pati sastāvs, kā mums jau šobrīd tas ir Finanšu stabilitātes padomē. Uh, Un to galvenokārt veido cilvēki, kas ne tikai diskutē par šiem jautājumiem un noteikumiem, bet kamēr ir pilnvaras panākt šo noteikumu īstenošanu. Lūk, te ir sanāk divas identitātes apkopots vienā organizācijā, kas tam piešķir, kas tai piešķir īpašas pilnvaras un spēku. Līdz ar to man ir tāda cieša pārliecība, ka risku valde, īstenībā būs daudz spēcīgāk nekā šodien piedāvātā ideja. Par koordināciju ar ASV. Nu, ir konkrēts lietas jāņem vērā. Mēs nedrīkstam novērtēt par zemu, ka šobrīd trūkst koordinācijas. Te jāņem vērā divas lietas. Atsevišķi priekšlikumi, kuri izriet no ASV debatēm iepriekšējā mēneša laikā, daļai jau arī ir bijušas mūsu finanšu stabilitātes padomas. Jautājumu lokām. Nu, tā nav nekāda, protams, tāda burbuļu nūjiņa, kas ļauj atrisināt visas lietas. Citiem vārdiem sakot, atsevišķās jurisdikcijas, kā piemēram ASV, paredz, ka vislabākais veids, kā var risināt šādus jautājumus pārāk liels, lai pieļautu tas bankrotu, nu, šāda situācija, šādas bankas būtu jāsadala mazākās vienībās. Savukārt citās jurisdikcijās tiek uzskatīts, ka ir jāiestrādā dažādas kapitāla prasības, piemēram, banku kapitāla prasības un banku tirzniecības prasības, kas jau īstenībā ir ierosināts arī Bāzeles 2. Un tagad tas atrodas izmēģinājuma procesā tirgos tā ka tie nav tik atšķirīgi, protams, mērķi, un to varētu arī tuvināt, ņemot vērā, ka šie gan Eiropas, gan arī ASV priekšlikumi tiktu izstrādāt kā saistoši likumi. Bet, nu, varbūt, ka neviens neviens nevaram panākt viens un tos pašus noteikumus visās jomās. Bet ir viena konkrēta joma, kur mēs to varam pieprasīt, protams, kapitāla un uh, likviditātes jomā. Te nu ir jāpanāk maksimālā harmonizācija. Un visbeidzot, Ulman kungs, jūsu jautājuma beidzamā daļa ir jā atsevišķa daļa, kur mēs varam panākt maksimālo harmonizāciju, lai nodrošinātu arī harmonizāciju. Proti, tas ir atvasinātie produkti. Arī te mēs varam nodrošināt tādas tirzniecības plā harmonizētās platformas. Savādāk mēs arbitrāšu redzēsim, ka tas vispār būs neizbēgami. Tas tūlīt notiks. Un tas viss, ko mēs tā centītos, censtos izveidot, būtu pilnīgi bezjēdzīgi. Tālāk otrs jautājums. El Eiropas rezolūciju fonds. Nu, kāds būtu šīs um, glābšanas fonds? Tam vajadzētu, protams, spēt risināt glābšanas situāciju, kriska situāciju, bankas krīzes situāciju. Jūs zināt, ka parasti šādās situācijās neviens īsti nevēlas vairs ne par ko maksāt. Īpaši valstis necenā. Bet šobrīd jau mums ir tādi precedenti, kur, protams, ir bijušas daudz mazākas bankas, bet tās ir īstenībā glābušas pašas bankas, banku nozari. Uh, Līdz ar to nav jau nekas pret šo ideju, ka, ka bankas glāb pati nozara. Tomēr jāņem vērā arī, ka pagājušā pusotra gada laikā mēs esam izstrādājuši dažādas priekšlikumus. Papildus nodokļi bankām, papildus kapitāla prasības. Katrā ziņā mēs gribam panākt to, ka ir viens skatlis, kas sedz visas izmaksas. Proti, ka mēs domājam, Visa šīs milzīgās izmaiņas likumdošanā, ja mēs to apkopotu un tālāk izvērtotu, vai ir iespējams arī kaut ko tomēr citu izdenot, nu, var jau būt, ka mums jāskatās uz vairākiem, eh, varbūt arī bonusiem, kā mēs varam to veicināt. Bet jāskatās, kad veidos kopējā sistēmā. Un mums ir tiešām sarežģīti harmonizēt eh, jurisdikciju dažādās mm, tieskajās sistēmās. Bet, ja Eiropas Savienības vairākām valstīm ir diezgan spēcīgas un liels atšķirības banku darbības jomā, bet, nu, baidos, ka tā nebūtu mana kompetence, par to daudz arī neteikšu neko. Tomēr ir jāharmonizē, nu, varbūt, ka būtu pārāk optimistiski teikt, bet ir jāharmonizē ne jau visa bankrota uh, procedūru, kam jau ir 300 gadu vēsture, kas ir ļoti sarežģīts process, bet darot tik atsevišķi segmenti, kurus tieši skārtu banku krīzes situāciju. Um, piemēram, tātad šo garantiju um, atbrīvošanu, jo līdzinējās ķīls un garantijas ir diezgan atšķirīgi regulēts dažādās valstīs. Ja mēs to nedarām, iespējams, drīz, un ja mēs neatbalstām Dominika Strauskāna nostāju, tad šīs vienkāršotās struktūras neatbalstot, mēs izveidojam tādus spiedienus, kur būs ļoti liela vēlēšanās izveidot tādas subsidārās, jeb filiāls, un galu galā neviens taču negrib pieļaut tādu situāciju, kuras galīgi nespētu pārvaldīt ātrāk. Nu labi. Um. Well, I think I actually dealt with most of the questions. Uh... Nu, jāatzīst, ka lielākā daļa no jautājumiem ir, protams, sarežģīti. Tā kā, nu, labi, nākamais tātad Eiropas Savienība, Eiropas Savienība un ASV. Mums ir jāpanāk, protams, um, kāpēc jāpanāk šīs noteikumu un izmaiņas. Pirmkārt, mūsu pašu dēļ, lai mēs varētu pārvaldīt labāk riskus, lai mūsu uz, pārvaldības sistēmas būtu saskaņots ar risku pārvaldību. Bet ar to nepietiks, jo mēs visi, protams, vēlamies izveidot, lai m, mm, nepieļautu, ka mūsu bankas zaudē konkurences spēlē. Un nozīmīgākais impulss reformām šobrīd jau ir saņemti, un šobrīd mēs uz izstādām noteikumu formā. Uh, Un, piemēram, kongress šobrīd, ko izskat jaunos noteikumus, tas viss izriet no attiecīgi finanšu ministrijas ASV. Un nākošajos soļos mums būs jāskatās saskaņot soļi, bet pirmkārt, mēs jau visu to nedarām citu dēļ, bet gan paši savas drošības dēļ. Nu labi, tad viss. Esmu pārliecināts, ka jautājumi vēl arī pārklāsies un ka jums būs arī iespējas atbildēt. Bet tāds Trauskāna kungs, lūdzu. Entschuldigung, bet ich werde in Englisch antworten. Es atvainojos, bet runāšu angliski, saka Strauskāna kungs. Tikai viena lieta no tā, ko sacīja Mario par ASV un Eiropu un tā tālāk. Viena lieta ir vairāk kapitāla, vairāk kvalitatīvu kapitālu. Te, protams, ir jums pilnīgi taisnība, bet mums jāņem vērā vēl divas lietas. No vienas puses eh, jautājums par to, ka ir pārāk liela iestāde, lai izgāstos. Te nav runa par uh, iestādes lielumu vai bankas lielumu, bet par risku diversifikāciju. Ja, ja iestāde nav diversificēta, kaut arī tā būtu maza iestāde, tur riski ir daudz lielāks nekā tad, ja milzīga iestāde ir ar diversificētiem riskiem. Un no otras puses mums nevajadzētu maldināt pašiem seviem, ka um, finanšu struktūra tāda, kāda ir ASV un Eiropā, nesakrīt ar tai, neatbilst tai struktūrai, kāda ir, piemēram, Japānā vai Ķīnā. Tāpēc uh, mums te ir darīšana ar konkurenci. Ja mēs izveidojam konkrētu struktūru, tas tomēr nenozīmē, ka tāda struktūra būs pilnīgi visur vienā vietā. Tā būs vairāk izmantojama, citā mazāk. Tas, protams, ir atkarīgs gan no pieejamā kapitāla, Un eh, te tad arī ir runa par atšķirībām starp amerikāņiem un eiropiešiem. Un tad, eh, protams, te ir runa arī par eh, starptautiskā valūtas fonda uzraudzības misiju. Jā, tā ir starptautiskā valūtas fonda būtība. Un, un kā jau sacīja Mario, mūsu uzdevums ir uh, sanāk kopā un e, izveidot jauno regulatīvo satvaru, un jūsu uzdevums, deputāti, ir to e, pieņemt un raudzīties, vai tas tiek pareizi īstenots. Mēs, Startautiskais valodas fonds, būtībā esam tā iestāde, kas ir atbildīga par uzraudzību. Bet normālos, normālā situācija, mūsu uzdevums ir uzraudzība, bet ja es eh, tālāk runāju par jūsu jautājumu, tad eh, taisnība ir tiem, kas uzskata, ka līdzinējā e SVF misija bija makro uzraudzība, nevis makrofinanšu uzraudzība. Tad eh, mūsu iestāde līdz šim strādāja vairāk ar makro pusi. Uh, bet tagad mums vairāk jāstrādā ar makrofinanšu pusi, tas gan nav rakstisks mandāts, taču tā es saprotu SVF lomu. Mums ir jānodarbojas arī ar mikrofinanšu jautājumu. Un tad Ferreiras kundzes jautājums par Eiropas eh, monetāro fondu kas tad eh, nodarbotos ar eh, situācijas, krīzes situāciju risināšanu. Nu, iedomāsimies, ka tur, turpmākajos piecos vai divos desmit gados, nu, kādu brīdi nākotnē, krīze nākotnē nebūs tāda pati, kāda tagad, tomēr krīze varbūt arī atkal eh, būs mūsu priekšā tāda pat, kā, līdz, kā tāda bija līdz šim. Taču mēs varētu būt pietiekoši liela optimisti un uzskatīt, ka mēs uh, spēsim novērst jebkādu veidu frīz, krīzi nākotnē. Bet es uzskatu, ka nacionālajiem parlamentiem būs ļoti grūti atkal glābt bankas, un arī parastie iedzīvotāji to nepieļaus. Jūs jau vienreiz to darījāt, un toreiz jūs sacījāt, ka krīze ir tik liela, ka jāizmanto valsts līdzekļi, uh, banku glābšanā. Labi, vienreiz tas darbojās, bet es nedomāju, ka šīs, šāds scenārijs e, nostrādās arī nākošais. Tāpēc, ja vēl ar vienu pastāv krīzes iespējamība nākotnē, tad būs ļoti grūti atgriezties pie nodokļu maksātāju naudas. Un tāpēc mums ir jāizveido tāda sistēma un e, resursi, lai mēs šādu problēmu varētu risināt. Uh, Un tad mums ir jāizveido tāda sistēma, kas ierobežo riskus, bet riski tomēr pastāvēs. Un vienā vai citā veidā mums būs e, jāgūst e, savu veidu nu, ienākumu no finanšu sistēmu, e, no, no pašiem uzņēmumiem. Un G20 arī ir nākus klajā ar šādu priekšlikumu. Daudz cilvēki runā par to, ka mums nav pilnīgi vienādi mērķi. Ja jūs gribat finansēt attīstību, tad no e- ētiskā viedokļa, protams, nekas nebūtu pret to iebilstams. Taču pavisam cita lieta ir šāds nodoklis, kas paredz sniegt atbalstu krīzes situācijai. Tad te rodas jautājums, ko mēs īsti gribam. Vai arī varētu pieņemt, ka šis nodoklis būtu liels, daļa no tā iet vienam mērķim, daļa otram. Un šai diskusijai jānorisinās tuvākajos mēnešos, tā lai um, ziņojums tiktu izveidots aprīlī, un tad mēs mēģināsim izskatīt, kādi ir iespējamie um, risinājuma varianti, un tad mēs arī nāksim klājā ar priekšlikumiem. Un te runājot par dolāru, eiro un citām valūtām. Protams, protams, ka prognozēt ar vienu ir grūti. Jūs zināt, ka Keins ir sacījis apmēram tā. Prognozēt ir īpaši grūti saistībā ar nākotni. Protams, eh, ka dažas valūtas eh, tiek novērtētas par zemu, jo īpaši Āzijā. Es domāju, ka šī Āzijā šī situācija pamazām mainīsies. Tā mainīsies. Un mums jāpaturprātā tas, ka, protams, nāktu par labu, tad, ja es varētu sacīt, ka viena valūta ir eh, novērtēta par zēmu un cita savukārt par augstu, un tad tādā veidā mēs varētu atrisināt dažas no pašreiz esošanajām problēmām. Taču nebūtu pareizi uzskatīt, ka visas problēmas tiktu atrisinātas manipulējot ar valūtu vērtībām. Un tas tad uh, būtu uh, viens no iespējamiem risinājumiem, kā izvairīties no mūsu mm, mājas darba, īstenot uh, pētījumu vai uh, citādi veikt savus uh, uzdevumus. Un tad uh, Pulman kundze. Nu, ir divi veidi, kā paraudzīties uz jūsu uzdoto jautājumu. Jums ir taisnība, kad jūs sakāt, vai nu mēs kaut ko darīsim vai nē, bet no otras puses, kā jau es sacīju agrāk, mēs Tagad esam tāda perioda beigās, kāds līdz šim nebija pieredzēts. Mēs nekad līdz šim tik lielā mērā nebijām sadarbojušies. Un ir izveidota politikas vadīta politika, politiskās gribas vadīta politika, kura līdz šim, vismaz pēdējo desmit gadu laikā, nekad nav bijusi. Un eh, līdz šim Startautiskais valūtas fonds tika uzskatīts par iestādi, kas pieprasa lielāku valsts atbalstu, bet no otras puses valsts atbalsts nekad nav bijis tik liels kā līdz šim. Protams, jūsu jautājums ir pareizs. Ja mēs nodarbojamies ar finanšu nozaru, vai mēs kaut ko darīsim tās mainīšanas eh, ziņā. Bet no otras puses es negribētu būt eh, pārāk eh, optimistisks, jo G20 nav tāda vispārēji milzīga visaptveroša organizācija, bet no otras puses ir jāizveido pasaules līmeņa fonds, kas nodrošinā to, ka ekonomika neaiziet pa pieskari. Un situācija kur novērojam pēdējo divu gadu laikā, liecināja par to, ka tirgi uh, ir spējīgi izdzīvot. Protams, ka tie būtu vairāk jāregulē un starptautiskajām iestādēm ir jādara tas, kas ir to misija, vairāk jāregulē šie te uh, tirgi. Un tad tāds būtu mans secinājums. Paldies, ar priekšsādāju. Es domāju, šoreiz mums būs uh, vairāk jautājumu, bet mums ir. Uh, desmit minūtes e, laika atbildēt uz jautājumiem. Te es negribētu neko kritisku sacīt, bet katrā ziņā es vienkārši gribētu rosināt jūs izteikties īsāk. Lūdzu, Baltazārī kungs no Itālijas. Lūdzu, nerunājiet pārāk ilgi, saka priekšsādētāji. Lielas paldies, saka Baltazarī kungs. Paldies, eh, priekšsādētājs kungs. Es gribētu paust arī savu pateicību Strauskana kungam un Drāgi kungam, ne tikai par viņu interesantajām runām, kurās bija daudz vērtīgi padomu, bet arī par to, ka viņi neizteicās uh, pārāk gari. Uh, Man ir tikai divi vienkārši jautājumi. Pirmais jautājums ir šāds. Tas ir par starptautisko uh, finanšu uh, struktūru un tad arī par uh, Eiropas finanšu lomu. Ir novērojami centieni izveidot jaunu pasaules finanšu sistēmu, protams, ka tāda ir nepieciešama. bet man vēl nav skaidrs, kurš, kurš tad būs šis būvniecības uzņēmums un kam tas piederēs, kam piederēs šī sistēma, ka tā tiks izveidota. Un lielais, lielā nelīdzsvarotība pasaules ekonomikā, jo īpaši starp Ķīnu un ASV pārāk lieli uh, ietaupījumi un uh, arī milzīgās, uh, milzīgās spekulācijas, kas norisinājās krīzes laikā kas var novest arī pie citas krīzes. Ja mēs pieņemsim, ka pastāvēs pasaules finanšu sistēma, tad eh, mums būtu arī jāparaugās uz iespējamo nākošo krīzi, kāda tā būs. Un jāpārveido šis līdzsvars, jānovērš nelīdzsvarotība, kas pastāv finanšu tirgos. Jo citādi mēs izveidosim tādu kā Frankensteinu finanšu tirgos. Un te nav runa tik daudz par eh, finanšu tirgu trūkumiem, bet par valstu trūkumi. Un šis te Frankenstein, Frankensteins tiks izveidos tāpēc, ka mēs uzskatāmies, ka globalizācija, uzskatām tāpēc, ka, ka globalizācija ir veids, kā tirgoties, izmantojot Pasaules tirniecības organizāciju. Taču te jāņem vērā arī Pekinā pieņemtais politiskais lēmums kas pamatojas uz to, ka attiecībā pret ASV dolāru jēna tiek novērtēta pārāk zemi. Frankensteins ir jāierobežo. Līdz šim tas ir darījis to, kas uh, viņam ir prātā pa pašam. Ķīna, Indija un citas Āzijas valstis ir jāiesaista, bet pat labam šīs valstis vienkārši iesaistās brīvajā tirgū un mm, nosaka cenas. Līdz ar to pasaules līmenī mums ir e, jāizveido jauna finanšu sistēma, kas sāktos no jaunas Bretonvudas. Un es domāju, ir ļoti grūti saskatīt, ko mēs varētu nākotnē darīt, jo vispirms mums ir jāraugās, kas sniedz šo izveides materiālu, kas ir um, šī būvniecības firma, un tad, kad šī celtne tiks izveidota, kam tā īsti piederēs. Protams, ka Eiropa šeit var uh, spēlēt svarīgu lomu, taču pat labā Eiropa ir diezgan vāja. pastāv institucionāls grūtības Eiropā. Un es domāju, tas ir acīm redzams arī šīs sanākšanas laikā. Eiropas komisija ir atbildīga nacionālo parlamentu, nacionālo valdību priekšā, taču nacionālie parlamenti veicot, īstenojot eh, diskusijas ar Eiropas komisiju, varētu arī nodrošināt sadarbību ar ASV. Tas varbūt ir tāds eh, optimistisks sapnis, taču tas ir īstenojams. Pat laban Itālijas eh, finanšu ministrijā mēs veicam pētījumu šai virzienā Un tas tiks iesniegts mūsu parlamentam, bet tas varētu būt interesants arī citu valstu parlamentiem. Un uh, pēdējā uzklausīšana būs ar komisāru Mišelu Barnie. Un šis pētījums ir uh, uzrādījis to faktu, ka mums jārisina šī problēma. Tā uzskata Itālijas senācija Mums ir jānodarbojas ar šo dimensiju. Jo šī padome pati sevi ieceļ un pati sevi atsauc. Un ja mums ir tāda politika, ka um, šī padome netiek izveidota. Pad, um, Eiropas, par, Eiropas uh, komisija sadarbojoties ar nacionālajiem parlamentiem, uh, tad skaidrs, ka tā ir uzskatāma par savu veidu neatkarīgas iestādes iejaukšanos. Un Itālijā mēs redzam šo neatkarīgo iestāžu iziršanu, un eh, Dragīkums jau runāja par uzraudzības lomu, par brīdinājuma uh, nodrošināšanas un sankciju ieviešanas lomu. Un uh, atsauc punktam būtu jābūt Eiropas līmenī. To pieprasa demokrātija. Un pēdējais komentārs. Ja mēs paraugāmies uz to šādā aspektā, tad šī līdzsvara pārveidošana um, Eiropas, uh, no Eiropas institūciju puses un citu institūciju puses pieprasa lielu konsensu un saspīlējumam pieaugot, ņemot varā mūsu rīcībā esošo nelielo laiku, mēs varam arī neizveidot tādas struktūras, kas spētu risināt turpmākas krīzes. Ja mēs novērojam atveseļošanās, Eh, pazīmes, tad mums jau jāparaugās uz to, kādas bija iepriekšējās, kāda bija iepriekšējās krīzes cēloņi. Lai mēs eh, te neveidotu, neliktu pamats jaunām krīzēm. Tieši tāpat, kā tas notiek veidojot jaunas politiskās struktūras. Jā. Ja Jūs, protams, uztraucaties par to, ka es ilgi te runāju, bet runājot par eh, to eh, laika ietvaru, kas mums ir pavisam neliels krīzes, turpmāko krīzes risinā, risinājumu rašanai, tad eh, mums jāņem vērā, ka tuvākojos gados mēs varam piedzīvot jauns apstākļu krīzes izveidēji, un no, no tā būtu jāizvairās. Paldies, saka priekšsēdā. Es tiešām nevarēšu citiem runātēm ļaut izteikties tik ilgi. Un nākošais manā sarakstā ir Paskals. Es neredzu, kur jūs esat. Ā, jā, saka priekšsēdā. Labi, es mēģināšu izteikties pēc iespējas ātrāk. Viens jautājums Strausāna kung, Strauskāna kungam un arī Dragi kungam. Jūs runājat par vēlamo inflācijas likmi, eh, procentu, un eh, tādā veidā arī te bija skaidra reakcija no Eiropas eh, centrālās bankas. Un vakar mums jau bija iespēja satikties ar šīs bankas pārstāvi. Un tad mēs, mūs arī interesētu, protams, kāda būs, būtu šīs bankas eh, atbilde uz jūsu priekšlikumu. Un Štrauskana kungs, jūs, eh, Dragi kungs, jūs runājāt par eh, nodokļiem. Uh, Bet jūs nevarat izveidot uzraudzības sistēmu, ja šīs sistēmas ietvaros jums ir melnie caurumi. Un, un uh, šodienas, uh, šodien parakstītie nolīgumi neko reāli nemaina. Protams, ka ir jārunā ar juridiskajiem uh, padomniekiem, ar baņķieriem, taču tas neko īsti nemaina. Tad ko jūs reāli ierosināt, lai mainītu šo situāciju? Paldies! Paldies, baronese Koena no apvienotās karalistas lūdzu. Paldies, priekšsēdētais kundze. Esmu Lordu palāts komitejas priekšsēdētāja un šajā komitejā mēs rakstām savus ziņojumus par komisijas priekšlikumiem. Mums ir ļoti daudz darba šogad, un vēl nākamais darbs ir paredzēts, un tas ir tāds eh, projekts 31. martā par atvasinājumiem, par derivātiem. Un eh, es dzirdēju, dragi kunga, domas par to, cik svarīgi ir šie finanšu atvasinājuma instrumenti un arī kredīta mīmaiņas instrumenti, un ka jūs konsultēties ar savu partneru ASV par to. Jā, rakstot šo ziņojumus, mēs kaut kādā veidā nonākam pie rekomendācijas vai jūs varētu saskaņot Eiropas risinājumu ar to, kas ir panākts jau kā vienošanās Eiro, uh, globālā līmenī, jo lai mēs izvairītos no ļoti bīstamas finanšu nestabilitātes vai kaut kādām strīdu situācijām. Ja, teiksim, Eiropas regulējums ir pārāk ierobežots, tad es uh, runāju tās valsts vārdā, kas būtībā dzīvo no finanšu pakalpojumiem. Ja atgriežoties pie derivātiem, vakar mēs runājām ar Mario Monti. Un ja mums rodas zaudējumi darbojoties ar šiem atvasinātiem instrumentiem, ja mums ir zaudējums, tad tas ir zaudējums visai Eiropai. Es gribu uzdot jautājumu, kas būs sarežģīts. Gribu uzdot abiem runātājiem, gan Dragi, gan Strauskanam. Um, Kad mēs panāksim globālu risinājumu, tādu, kam mēs visi varētu piekrist, kaut vai par šiem atvasinātiem vērtspapīriem? Mēs dzirdējām, ka mēs gribam būt avangardā, bet komisijas priešlikums par atvasinājumiem nav eh, saskanīgs ar to, kas ir panākts globālā līmenī. Vai jums ir kaut kādas domas par to, kad būs pieejams globāls risinājums, ar kuru mēs varētu salīdzināt mūsu Eiropas priekšlikumus un arī attiecīgi mērķēt mūsu darbu uz to. Nākamais, nākamā runātāja ir Podimāto kundze. Paldies! Es runāšu grieķu valodā, jo es gribu izteikties precīzi. Es gribētu runāt un uzdot jautājumu Strausa Kanna. Tātad mums šobrīd notiek daudzas diskusijas um, par Eiropas Savienības lomu atsošajā situācijā, un mēs esam, es uzskatu, ka mēs neesam pietiekami labi analizējuši starptautiskās krīzes cēloņus. Mēs zinām, ka šī krīze izcēlās no Amerikas, ka attiecīgi banka sektors ietekmē pēc tam pārvērtās par vispasaules ekonomisko krīzi. Un es tomēr aicinātu kolēģis nebūt pārāk pesimistiskiem un nenovērtēt par zēmu globālo sadarbību, kas iestājas kā reakcija uz krīzi. Bet koordinācijas efekts, tas ir bijis diezgan represīvs, un šeit Eiropas parlamentā mēs dažkārt uzdodam sev jautājumu, vai tās diskusijas, kas ir notikušas abās Atlantijas pusēs par jauno finanšu sistēmas arhitektūru, vai šīs diskusijas par labāko regulējumu formu, uzraudzību, vai tās ir pietiekamas, vai ir ņemti vērā visi rī, krīzes izcelsmes elementi, iemesli. Un vai priekšlikumi nozīmēs, ka arī to, ka šī krīze nevarētu atkārtoties nākotnē? Jūs teicāt, ka vajadzētu regulēt tirgu labāk, bet rodas jautājums, vai mums uh, ir nepieciešams labāks tirgus regulējums, vai arī tomēr jāmeklē jauns līdzsvar punkts. Uh, tā ir mācība, ko mēs gūsim no šīs krīzes. Varbūt mēs panākt panāktu šo labāko līdzsvaru starp ekonomiku un, un um, politiku. Nesen bija kāds raksts arī Financial Times par uh, politiku šajā jomā, kāpēc tirgu būtu jāpakļaujas politiskam spiedienam, bet um, šeit mēs daudz ko runājam par uh, finanšu sistēmas pārstruktūrēšanu un varbūt visi šie pasākumi nav pietiekami, lai veiksmīgi cīnītos pret krīzēm nākotnē. Tagad, tagad gribu atsaukties uz eh, Dragi kungi teikto par jauniem instrumentiem, vai jums nerodas tāds iespējas, ka tas ir vēl vairāk pasliktinājis situāciju Grieķijā? kas būtu jādara pasaules līmenī, Eiropas līmenī arī attiecībā uz šiem eh, finanšu atvasinājumiem. Un kāda ir saistība ar eh, valstu obligācijām? Tālāk jautājums Strausam Kannam. Mēs īpaši daudz neesam jūs redzējuši šeit parlamentā, tāpēc gribētu uzdot jums vēl kādu jautājumu. tagad eh, daudz runā par to, ka varētu izveidot arī Eiropas valūtas fondu, un šī ideja būtu interesanti. Kolēģi varbūt gribētu dzirdēt jūs viedokli šai ziņā, vai mums ir nepieciešama šāda institūcija, lai Eirozonas valstis, kas izjūt budžeta grūtības, vai šādas institūcijas Eiropas līmenī esamība palīdzētu. Un tālāk nākamais priekšsēdā. Jā, es saprotu, jūs uzdevāt jautājumu. Priekšsēdētā pārtaus runātāji. Nē, es ļoti atvainojos, jūs jau izsmēlēt savu laiku. Es saprotu, ka jūs esat šī parlamenta deputāte un jūs ļoti labi saprotat mūsu nacionālā reglamenta sistēmu, varbūt nacionālo valdību, nacionālo valstu parlamenta deputāti nav tik ļoti pieraduši, bet mēs ļoti saprotam jūsu jautājumu par valūtas fondu un saistīto kontekstu. Tagad došu Monikai Grīdai no Zviedrijas. Paldies. Paldies, priekšsādātē. Zviedrijā mēs esam līdz šim šo krīzi pārvarējuši diezgan labi. Līdz šim nevaru nu, nepārvarējuši, bet diezgan labi vadījuši. Pa, lai gan mums ir diezgan nozīmīgs bezdarbs. Tomēr uzskatu, ka lielos vilcienos mēs esam diezgan vēl labā situācijā. Un iepriekš mēs jau bijām sagatavojušies, var teikt. Mūsu ekonomika bija ļoti labā stāvoklī, un mums bija arī uzkrāts rezerves mūsu valsts budžetām. Un mēs arī bijām guvuši mācību no 90. gadiem, kas jau bija diezgan smaga krīze, kas toreiz mūs skāra. Tagad mums jāņem vēl papildus vērā tas, ka mēs jau diezgan savlaicīgi daudz aktīvāk iesaistām arī sievietes darba tirgū. Visas sievietes, kas vēlējās strādāt, un uh, mēs pirmkārt nostādījām to dzimumu vienlīdzības jautājumu uz pareiziem pamatiem. Ja mēs tā skatāmies uz iespējām izējām, uh, krīzei līdz 2020. gadam, nu, manuprāt, trīs lietas ņem vērā. Pirmkārt, ekonomika jālīdzsvaro, un tam ir nepieciešama finanšu noteikumu, finanšu tirgi, kas būtu sakārtoti, un tas nozīmētu arī tirgus uzraudzību un stabilitāti, lai varētu arī novērst iespējamās tālākās krīzes. Otkārt, ir jāpanāk vairāk nodarbinātības. Tātad gandrīz pilna nodarbinātība ir mūsu lielākais mērķis lai arī sievietes aktīvi iesaistītos darba tirgū, lai būtu nodrošināts labas un drošas darba vietas. Nebūtu mēs pieļaujam, ka mēs savā reģionā pieļautu darba algas, darba samaksas visu laiku samazināšanu. Tas nepieļaujami. Mums ir jānodrošina pienācīgs atalgojums kvalificētiem darbspēkiem. Mēs nedrīkstam visu laiku diskriminēt strādniekus, darba ņēmējus. Uh, un mums ir jāpaņem, lai cilvēki, kas dara vienu to pašu darbu, būtu atalgoti vienlīdzīgi. Un treškārt, ir ļoti svarīgi cilvēkiem, lai būtu drošības sajūta, lai viņiem būtu nodrošināts viņa vajadzības, piemēram, bērnu aprūpe, bērnu audzināšana, lai viņi varētu aktīvi iesaistīties ekonomikas dzīvē. Un es to saku kā sociāldemokrāti no Zviedrijas. Paldies!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 Filips Lamberts. Paldies priekšsēdētāji. Man ir divi jautājumi. Eh, pa vienam katram no runātājiem. Vispirms eh, Strauskāna kungam. Tad, kad mēs runājam par eh, makroekonomiskā līdzsvaru trūkumu, mēs bieži domājam par budžeta deficītu vai arī deficītu tekošā kontā. Bet kā ir ar līdzsvaru trūkumu ieņēmumu pusē, ko mēs esam redzējuši ļoti nobriedušās ekonomikās, kā, kā Amerikā un Rietuma Eiropas valstīs attīstītajās? Vai jūs redzat? ka šeit pieaug atšķirība ienākumos, um, ir tīpaši tādā ziņā, ka palielinās strādājošo nabadzīgo skaits. Vai tas ir kaut kāds nevēlamais krīzes efekts? Um, uh, mums interesē jūs viedoklis par to. Eh, Dragī kungam ir jautājums. Es neesmu ekonomists, esmu inženieris, esmu vienkārši domājošs cilvēks. Ja es eh, iesaistos kādā tirsniecības darījumā, es eh, parasti paņem arī apdrošināšanu un es apdrošinos pret sava um, kreditora defaultu. Un, ja, pirms kam man vajadzīgi ir šie kredīta mīmaiņas instrumenti, vai man ir nepieciešams vispār tas vai arī vienkārši apdrošināšana būtu pietiekama. Paldies, es turpināšu ļaut uzdot jautājumus. Tālāk nākamais jautātājs ir eh, deputāts no Nīderlandes. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu turpināt eh, jau doma, kas ir izskanējusi vairākos jautājumos, proti e, Eiropas, e, šī te ideja par Eiropas monetāro fondu, Eiropas valūtas fondu, EMF. Ja šis jautājums, e, kas tika uzdots, jau ko uzdeva Grieķijas deputāti, kur jūs pārtraucāt. Interesanti būtu dzirdēt Strauskanga viedokli par šo jautājumu. Ja Eiropa izveido šādu veidu sistēmu, Eiropas valodas fondu, izmantojot arī attiecīgās zināšanas, varbūt personāli no starptautiskā valūtas fonda. Kāds ir jūsu domas par šo te iniciatīvu? Vai tam mums jau tāpat nav starptautiskais valūtas fonds lielisks devējs, kas ļoti lieliski pilda savu lomu, vai tad nevajadzētu atstāt starptautisko valūtu fondu funkcionējuši Eiropā, jo tas sniedz palīdzību, vai ir nepieciešams cits kaut kāds struktūrāls elements, kas būtu līdzīgs valūtas fondam. Tālāk kāda ir jūsu doma, kāds ir jūsu domas par politisko mm, aspektu šim jautājumam? Vai jūs kā eksperts nevarētu pateikt, kā Starptautiskais valūtas fonds varētu izvērtēt bāzēlas sistēmas kvalitāti un kā SVF varētu izvērtēt komisijas spējas vadīt šāda veida institūcijas darbību? Uh, Es um, uzskatu, ka šeit ir riski, ka varbūt nolūki veidojot Eiropas institūciju varētu būt labi, bet praktiskā ziņā varētu parādīties riski, kas būtu lielāki par ieguvumiem. Un otrs jautājums jums eh, šobrīd jau dažādos līmeņos mēs runājam par finanšu sektoru nākotni. Mēs runājam par mērogu, par to, cik labi varēs kontrolēt un pārvaldīt bankas. Mēs runājam par šo frāzi too big to fail, ka nevajadzētu ļaut nogrimt lielajiem. Un mēs to redzam ar banku institūcijām, bet es gribētu atsaukties uz prezidenta Obamas teikto. Un viņš ir teicis, kā runāts par sistēmu, kas atgādina mežonīgo rietumu sistēmu. Un tas viss ir saistībā ar banku izmēru. Banku izmēram ir jābūt samērojamam ar valsts izmēru. Varbūt liela banka Nīderlandē būs maza banka Vācijā. Un vai mūsu godāmie runātāji piekrīt ka šāda veida domāšana varētu ļoti slikti ietekmēt Eiropas tirgu funkcionēšanu. Ir tīpaši tāpēc, ka ir mazās valstis, kas kurās būs tad mazās bankas, kas neizmantos e, tātad e, šo e, ekonomiju no mēroga un attiecīgi nevarēs funkcionēt pilnvērtīgi tirgu. Kāds ir jūs domas par to? Paldies! Tālāk Gebels kungs. Merci, prezident. Paldies priekšsādāte. Domnīgs Traus Kāns darīja pareizi, ka vērs mūsu uzmanību uz to, ka tādi paši noteikumi abās okeāna pusēs nenovedies pie tādiem pašiem rezultātiem. Un divas trešdaļas uh, banku kredīti attiecās uz Eiropu, Eiropas iedzīvotājiem, bet Amerikā tā bija tikai viena trešdaļa. Dominiks Strauss-Kāns daudz cerības saista ar bāzes, bāzeles darbību. Es uzskatu, ka tas nav īpaši pareizi. Manā skatījumā Bāzele 2 programma vēl netika īstenot, kaut arī mēs jau runājam par Bāzeli 3 Un te ir paredzēts, ka eh, līdz ar to tieks, tiks kropļot konkurence. Un eh, vēl bija jautājums no manas puses Barņēkungam, kurš diemžēl ir jau devies prom. Un ja te bija eh, runa par godīgāku un par līdztiesīgāku, mm, atvērtāku sistēmu. Uh, ir labākās. Labākās prognozes parāds, ka līdz 2020. gadam būs 23 miljārdi, miljoni vairāk uh, darba vietu, kaut gan tas būtu maz ticams. Jo tāda izaugsme nav gaidāma. Es domāju, ka izaugsme, kā sacīja Banjē kungs, uh, kas būtu taisnīga nav īsti iespējami, jo šie rezultāti no izaugsmas nav vienādi sadalām. Paldies! Paldies! Es ceru, ka es arī varēšu dot vārdu mūsu runātājiem, uzklausīt atbildes, bet es gribētu jūs informēt, ka mums vēl ir astoņi cilvēki, kas grib uzdot jautājumus, kas stāv rindā, tāpēc lūdzu izskaties pēc iespējas īsāk, lai mums būtu vēl iespēja uzklausīt arī pēdējās atbildes. Daragī kungs, lūdzu jūs pirmais esat, kas atbild tagad. Uh, priekšsēdētais kundze, jūs nevarat eh, dabūt divus ieguvumus, tātad uzdot daudz jautājumus un arī īsi atbildēt, tad jums ir jāizvēlās vai no nu vienu vai otru. Atbildēšu uz pirmo daļu no pirmā jautājuma. Kāda ir nākamās finanšu arhitektūras forma? Kaut ko jau es teicu sākumā. Uh, kad es runāju par darba dalīšanu. Mēs esam panākuši šeit darba dalīšanas formulu ar Dominiku. Un tāda ir tāda, ka tātad FSB, Finanšu sabatās padomu, strādā ar, ar uzraudzību un nacionālie likumdevēji izpilda uzraudzības normas. Tad ir otrā arhitektūras daļa, kas ir saistīta ar starptautisko standartu izveidošanas organizācijām, Bāzēls komiteja, banku sistēmas. Tad ir Bāzēlas komitejas ekvivalents, kas darbojas apdrošināšanas sektorā, tad vēl ir tirgus um, uzraugošās institūcijas ar dažādiem nosaukumiem Amerikā, Itālijā, apvienotā karaliste arī Francijā, un visa šī grupa grupa ir apvienosies starptautiskajā organizācijā AJOSKA. Tur ir gan grāmatvedības aspekts, gan arī tas, ar ko darbojas stabilitātes padome. Bet visas šīs organizācijas tiek koordinētas, un tas būtu jādara FSB struktūrai, Finanšu stabilitātes padome. Un šai ziņā mēs atbalstam pēdējo lēmumu, kas tiešām pēdējā pusotra gada laikā ir atbalstījis mūsu darba kārtības virzīšanu. Lūk, tāda ir arhitektūra, kas tagad eh, eksistē, kas droši vien turpināsies arī tālāk. Šeit es vairs tālāk nerunāšu, jo šeit arī beidzās finanšu tirgu daļa. Tālāk mēs pārējām pie banku sektora, un Dominiks tālāk stāstīs par starptautisko valūtu sistēmu. Eh, tālāk otrais jautājums. Ko mēs daram ar jurisdikcijām, citām jurisdikcijām? Mēs esam strādājuši diezgan daudz. Vispirms mums ir stabilitātes padomes eh, harta, un eh, padomes dalībnieki ir apņēmušies strādāt saskaņā ar starptautiskiem standartiem un darīt visu, lai attiecīgās jurisdikcijas darbotos saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. Šī mēneša sākumā mēs aicinājām visas jurisdikcijas pievienoties starptautiskiem standartiem. Mēs centāmies aicināt tās jurisdikcijas, kas nepilda starptautiskos uh, standartus kopumā, tomēr tos pildīt. Tāpēc mēs uh, uzskatām arī, ka vajadzētu regulāri mainīties ar informāciju par standartiem uh, uzraudzības joma. Un tā mums ir tāds jurisdikcijas FSB, kur mums nav informācijas par to, ka šīs jurisdikcijas sadarbojas un mainās ar informāciju. Šādām nepakļāvīgām jurisdikcijām mēs izsūtam aicinājumu stiprināt dialogu un strādāt atbilstīgi, vai arī vismaz norādīt uz veidiem, kā varētu atbilstību uzlabot šādā jomā mēs strādājam, un te mēs sadarbojamies ar Pasaules banku un Startautisko valūtas fondu bet mums katram ir savs eh, mandāts par OTC instrumentiem. Tieši tirgojumiem. Paldies par jūsu pozīciju. Te mēs piekrītam. Es varu atbildēt uz jūsu jautājumu, kad tas būs līdz oktobrim FSB būs izstrādājis priekšlikumu par standartiem. Tātad tie būs atbilstības standarti. Un otrs būs lēmums par to, kādus atvasinājumus būtu jāstandartizē, lai varētu tos pakļaut standartizētām centralizētā norēķina sistēmas prasībām. Un diskutējot Eiropā, mēs cenšamies atrisināt jautājumu par gala lietotājiem, kādus gala lietotājus varētu atbrīvot no prasībām. Šeit mums ir jāpanāk vienošanās. Bet es komentēšu vispārīgās līnijās. Pārējot eh, pie īstenošanas, un nu, neatkarīgi no tā, kas ir šis lēmums, kuru mēs īstenosim, vai tā būs institīva too big to fail, vai tas būs OTC instruments, vai kas virzoties uz priekšu uz īstenošanu, noteikti būs kaut kādi jautājumi, kur ir ļoti grūti vienoties. Un mēs tāpēc FSB nepārtraukti vēršamies pie visiem uh, būsim toleranti, centīsimies panākt kopīgos kompromisus dažādās jomās, dažādās tēmās. Un šeit, lūk, ir viena tāda tēma, kur ir nepieciešams kompromiss. Mēs negribam, lai šis te konkrētais jautājums būtu tā kā um, klūpšanas akmens, kas kavētu globālo OTC instrumentu standartizāciju. E, tieši šis jautājums par to, kādu komercgalu lietotāju vajadzētu atbrīvot, tam nevajadzētu būt par klūpšanas akmeni. Tālāk par CDS instrumentu un arī šai ziņā par starptautisko mm, valodas fondu. Varbūt es neatbildēšu perfekti uz šo jautājumu, bet es domāju šādi. Vai CDS bija Grieķijas krīzes pamatā? Tāds bija jautājums. Jautājums bija šāds, vai CDS pasliktināja eh, Grieķijas deficītu un attiecīgi krīzi? Es atvainojos, bet par šo te jautājumu, tāpat eh, arī jautājumā par SVF, man tomēr ir jārunā ilgāk, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums, un es nevaru atbildēt īsi. Bet ir, jā, te bija vēl viens deputāts, kas uzdev to pašu jautājumu, papildina priekšsēdētāji. Tad es atbildēšu uz diviem jautājumiem ar vienu atbildi. Sākšu ar šo premisu. padomāsim par šo krīzi tādā kontekstā, ko mēs visi esam panākuši pēdējos 15-20 gados. Mēs esam izveidojuši Maastrichtas līgumu, mēs esam izstrādājuši stabilitātes un izaugsmes starp paktu. Tātad Strauskāna kungs arī bija strādājis pie tā. Līdz ar to eiro zonā ir panākt stabilitāte, zema e, inflācija, zemi finansēšanas izmaksas un pats svarīgākais mēs bijām aizsargāti no pasaules finanšu satricinājumiem, dažādām krīzēm, kas skar neizbēgam dažādas valsts. Un viss, ko mēs varam teikt attiecībā uz Grieķiju un arī uz citām valstīm. Šeit tas ir jāsaista ar cenu stabilitāti, ar stabilitāti finanšu sistēmā kā tāda, ko mēs esam panākuši par augstu cenu. Tad kas tad ir Grieķijas krīze? Tā ir fiskālā krīze. Kā mēs tiekam galā ar fiskālo krīzi? Šeit mums ir speciālists šai jomā. Bet mm, kādi tad ir elementi? Pirmkārt, pirmkārt mums ir jāuzņemas saistības agrīnā fāze. Eh, tālāk eh, ticami pielāgots fiskālais plāns, kas ir saistīts ar uz priekšu ejošām fiskālām saistībām. Kāpēc? tādām proaktīvām saistībām. Tāpēc, ka tirgi reaģē um, momentā. Ja ir kaut kāds saistības, kas tiek pasludināts uz priekšu, tad tirgus reakcija iestājās nekavējoties. Tālāk um, šiem pasākumiem ir jābūt struktūrāliem. Tirgi vēros arī šo situāciju, un ja struktūrāla izmaiņa nav pietiekama, tad attiecīga reakcija. Tālāk ir jābūt ļoti ciešai monetārai politikai, un tālāk ļoti ātrai īstenošanai. Un šajā momentā Grieķijas plāns ir parādījis, nu, komisija un ECB un partnerība ar AMF ir norādījis, ka viss nosacījumi ir salikti vietās un tagad ir runa par īstenošanu. Īstenošana ir droši vien pat svarīgākais, pat svarīgāks nekā plāna izstrādāšana. Un ja mēs sāksim īstenot, tad tirgi sāks darboties un tirgi sāks aizdot tās naudas, kas ir nepieciešams. Un tagad atļaušos uh, atkāpties un pastāstīt jums uh, savu personisko pieredzi. 91. gadā Itālijā arī bija fiskālā krīze, tad citu tā krīze 91. gadā bija vēl sliktāka. Deficīts bija 11% budžeta, tad uh, bija ātri augošs parāds, kas pārsniedz pat 100%, mūsu inflācija pār par 10% bija sociālā kohēzija, arī bija burtiski izjaukta, jo bija arī terorisma draudi. Tā situācija kopumā bija daudz sliktāka. Tad mēs izstrādājām fiskālās pielāgošanas plānu. Mums vajadzēja pārfinansēt īstermiņa parādu. Mēs izmantojām simtiem miljardu, ne desmitiem miljardu eiro. Katru mēnesi gada laikā desmitiem miljardu eiro un mēs nesaņēmām nekādu būtisku palīdzību no ārpuses. Un, ja vajadzēsiet man, vai tad to var izdarīt bez īpaši institūciju radīšanas, bet tomēr e, šeit ir liela atšķirība starp mūsu šīm pieredzēm. Mūsu e, tātad mm, tirgi ir daudz e, trauslāki pēc lēmana situācijas. Un mm, tagad mēs esam daudz vairāk pakļauti sistēmiskiem riskiem un arī attiecīgi valdības reaģē. Varbūt, ka mums ir kaut kādi mm, tātad pagaidu likviditātes krīzes gadījumi un vajadzības. Un šeit mēs arī redzam eh, Startautiskā valūtas fonda, jo viņš ārkārtas situācijās aiz, aizdod likviditāti. Tas ir tā kā mm, tas izgraznojums uz kūkas vai rozīte uz kūkas, bet eh, šo kūku ir no sākuma eh, jāizcep, veicot dažādas pielāgojumus vai fiskālos pasākumus. Tas ir pirmais Un tad ir tikai šis izgreznojums. Un tas darbojas tikai īstermiņā, uz īsu laiku. Es varbūt uh, šeit arī pārtraukšu savu skaidrošanu, bet tomēr pasvītrošu, ka tas nav pietiekami, jo projām mums ir valstis ar ļoti lielu parādu, ar zemiem izaugsmas rādītājiem. Un tas nav labi, jo starptautiskā valūtas fondā ir jāatrod uh, kaut kāda līdzekļa, lai atkal mm, maksātu par parādu. Es uh, šeit varbūt tālāk neklāstīšu, došu iespēju citiem skaidrot, kas te būtu jādara. Bet nākamais jautājums par CDS. Šeit es jums piekrītu. Sākotnēji CDS eh, instrumenti vispār neeksistēja. Tie parādījās 90. Eh, gadu vidū un tā vietā darbojās kredīta apdrošināšana. Kāpēc izveidojās CDS un kāpēc uh, apdrošināšanas kompānijas neapdrošina tieši šos te kredītus? Te ir vairāk iemesli. Viens no tiem ja banka vēlas apdrošināties pret uh, kredītu kopu, tad parasti tiek izmantots CDS kanāls un nevis apdrošināšanas kompānija. Kāpēc? Tāpēc, ka apdrošināšanai ir noteikta struktūra. Un otrais iemesls uh, šiem instrumenti ir izauguši pavisam savādāk, attīstījušies savādāk un darbojas savādāk kā apdrošināšanas kompāniju schēmas. Kāpēc apdrošināšanas kompānijām ir noteikti maksātspējas koeficienti, viņiem ir noteikts politikas apdrošināšanas joma, un tādas apdrošināšanas firmas kā AAG ir devušas bez ķīlas daudz, daudz miljardu vērtībā izlaiduši CDS, tātad neregulēti bez seguma. Un ko šeit var darīt? Šis jautājums ir ļoti komplicēts un būtu ārkārtīgi sarežģīti pārrakstīt CDS kontraktu produktus, lai izslēgtu tā saukto kailo apdrošināšanu. Pirmais solis ir darīt to, ko mēs jau darām. Mēs tagad centralizējam CDS tirgošanu, un, ja mums būs centralizēta CDS tirgošana, būs daudz lielāka caurskatamība, būs daudz lielāka uzticamība kredītiem, un mēs arī tad zināsim, cik tad lielu procentu no visas tā, tā sauktā kailā daļa. Šeit ļoti daudzi aprēķini ir, bet Tikai centralizējot, mēs sapratīsim, kā šī ķīla vai nodrošinājums tiek uh, menedžēts un kur, kur tas atrodas. Tas, laikam, viss. Uh, Dominika, es atvainojos, es laikam neļauju jums atbildēt. Man gan vēl divi jautājumi. Maybe, maybe Mrs. Trauskā. Nu, tad tiešām varbūt Trauskāns, kungs varētu atbildēt uz jautājumus, ko jūs izlaidāt. Labi. Nu, vismaz dažos jautājumos. Uh, Marija varbūt vēl nepieskārās. Nu, tā ideja par jauno Bretons vudu režīmu. Nu jā, tas jau, protams, ir viegli pateikt, veidosim kaut ko jaunu. Un acīm redzot, Bretons vuds, kas jau ir darbojies 75 gadus, būtu diezgan pārsteidzoši, ja mums tiešām nebūtu ar kur mainīt. Jautājums gan ir politiski. Kad to veidojam pēc kara uzreiz. Tas, protams, bija savādāk. Šī Bretonas Vuds sanāksmes konference atsaucās visam citu realitāti. Toreiz bija divu mēnešu laika, lai panāktu vienošanos. Es neesmu pārliecināts, ka šodien tas tiešām vispār būtu iespējams kaut ko tādu izveidot. Tagad ņemot vērā 178 dalībvalstis starptautiskā valūtas fondā, un tas sarežģīja situāciju daudz vairāk nekā pirms 70 gadiem. Nu, kāpēc gan nē? Nu, jā, nu ļoti labi, bet nu es jums rādu, kāda ir šī situācija. Un jūs paskatieties, piemēram, lielos jautājumos, kā Kopenhāgenā. Ko tas nozīmē panākt nozīmīgu starptautisko vienošanos ar tik daudzām valstīm? Un līdz ar to mēs esam izvēlējušies starptautiskās valūtas fonda ietveros pārskatīt mandātu, skatīt, kāds ir šīs pilnvars un atrast varbūt veidu, kā mēs varam uh, visvairāk palīdzēt savām dalībvalstīm. Un varbūt pārstrādājot mandātu, bet nepārakstot līgumu no pašiem pamatiem, jo es baidos, ka tas varētu paņemt nedaudz vairāk laika nekā domāts. Tomēr, ja es nebūtu uh, starptautiskā valodas fonda vadītājs, vienkārši Eiropas pilsonis, tāds savukārt, es nezinu, vai tas īstenībā Eiropas Savienības valstu interesēs pieprasīt jaunu līgumu, jo tad savukārt šīs pārstāvniecības jautājums Eiropas valstu pārstāvniecība jaunajā organizācijā būtu diezgan savādāk. Un es tagad tam īpaši nepievērsīšos, bet tas tikai vielu pārdomām, un nedomāju, ka tas ir īsti Eiropas Savienības interesēs. Un neko vairāk par to gan neteikšu. Man tagad ir eh, iespēja atbildēt uz jautājumu franciski, un to es negribu palaist garām. Tas ir jautājums par Olivier Blanchāra uh, fonda, uh, fonda uh, vadītājs publicēja pirms dažām nedēļām. Tas ir ļoti svarīgs pētniecis jautājums. Un tajā ir apkopot informāciju par to, ko mēs uh, uzskatījām par svarīgu pirms krīzes un ko mēs iemācījāmies no krīzes tagad. Un ir vairākas, vairāki aspekti, ka, protams, tur ir runa par inflācijas likmi, un šis eh, pētījums, eh, eh, protams, varētu pētīt arī citus aspektus, bet tas vairāk vērs uzmanību uz tieši šo te inflāciju. Mūsu nostāja šai ziņā nav mainījusies. Mums ir ar visiem mm, spēkiem jācīnās pret inflāciju, jo katrā ziņā tā neko labu nekad nenes. Tagad, ja ir jautājums, kādā veidā, kādā līmenī mēs varētu veidot šo te iestādi, kas uh, varētu paredzēt inflāciju, tas ir savu veidu uh, akadēmiski jautājumi. Es nezinu, kā par to vakar izteicās Jurgens Štārks. Taču, jā, starptautiskās, eh, jeb centrālās eh, bankas nav atbildīgas par eh, inflācijas likmi, tad mēs varam vispār iztikt bez viņām. Katrā ziņā šodien nostāja par jautājumā par cīņu pret inflāciju nav mainījusies. Runājot par eh, labāka līdzsvara nodrošināšana. Labi, tad es tagad runāšu angliski, saka Štrauskāna kungs. Runājot par labāku līdzsvaru starp to, kas nāk no uh, tirgus ekonomikas puses vai no citiem faktoriem, par to varētu runāt gadiem ilgi. Taču te nav tik daudz jāskatās uz to, eh, vai kaut kas tiek darīts šodien labāk nodrošināt regulāciju, vai starptautiskais valūtas fonds ir pietiekoši ambiciošai ziņā. Bet jautājums ir par to, cik uh, liels svars mums ir, jo te ir runa arī par politiku. Protams, tas, kas ir jāveic, ir tik ambiciozs, cik vien vispār varētu būt Mm, protams, visi nav pagātnē to darījuši, izveidojuši jaunu sistēmu, kas ir labāka nekā iepriekšējā. Tas ir vienkārši. Un jautājums, ko mēs darām ar jauno sistēmu, kas mūsu rīcībā tagad ir, protams, ka mums ir eh, daudz uh, visādu ierobežojumu, ņemot vērā arī politisko situāciju nevarētu sacīt, ka mēs veidojam pat labāk tādu sistēmu, kas mums ļaus izvairīties no jebkura veida krīzes. Vēl jau vairāk tāpēc, ka mēs strādājam ar vienu raugoties uz to, kāda situācija bija pagātnē, bet nākošā krīze būs citāda. Un tāpēc uh, ir skaidrs, ka mēs nevaram izveidot sistēmu, kas novērs jebkura veida krīzi. Ja mēs uh, varam uh, novērst dažas problēmas tagad, tad skaidrs, ka šāda paša veida krīze nākotnē nenotiks. Es domāju, ka politiskais konsens vēl ar vienu pastāv, jo, kā jau es sacīju šorīt, iespējams, ka tas bija spēcīgāks pašā krīzes degpunktā. Jo toreiz arī es biju G20 sanāksmē un nav nekāds um, noslēpums, es varu to skaidri jums pateikt. Valsts vadītāji bija pārbijušies, tāpat kā citi. Un arī mēs tagad tomēr esam mazāk pārbijušies, un tāpēc sadarbība šķiet mazāk vajadzīga un iespējama. Es nezinu, kādi būs uh, varas svara kausi pēc pāris gadiem. Var jau būt, ka mūs vairs nemaz neinteresēs nekāds pasaules līmeņa regulējums, iespējams, bet, nu, šaubos. Taču pat labam vēl ar vienu šis jautājums ir svarīgs. Es vēl ar vienu ticu mūsu ambīcijām, ka tās būtu īstenojams augstā līmenī. Un runāt par CDS, man te nekas nav piebilstams, kā tikai tas, ko jau sacīja Marijo Dragikungs. Bet ir tik vien, tikai viena lieta. Ļoti liels tirgus ir korporatīvo CDS tirgus, nevis valstu CDS tirgus. Un nav viegli saprast, kas īsti tur notiek, kā šāda analīze prasīt vairākas nedēļas. Bet valstu CDS virzība nav tik svarīga kā korporatīvo CDS virzība. Un runājot par tā saucamo Eiropas valūtas fondu. Es labprāt komentētu, ja es vispār zinātu, kas ar to ir domāts. Es esmu dzirdējis dažādas versijas no dažādām personām. Tas viss, protams, e, ir jēdzīgi, bet ļoti atšķirīga informācija nāk manā rīcībā. Ir dzirdēts viedoklis, ka Eiropas Savienībā būtu jābūt reģionālajam Eiropas monetārajam mm, Eiropas valūtas fondam, kas, piemēram, attiektos uz dažām valstīm kā uz Ungāriju vai Latviju. Bet jautājums. Bet tam nav nekāda sakara Grieķiju. Ja jūs runājat par kaut ko, kam būtu jādarbojas Eirozonas ietvaros, tad uh, Atgriežoties pie tā, ko sacīja Mario, jāsaka, tā pirmais jautājums Grieķija ir nevis šī problēma, bet gan fiskālā problēma. Vispirms jums ir jārisina šī problēma. Un eh, eh, tad, ja jūs nerisināsiet šo problēmu, tad jebkura veida iestādes iedomāšanās būs tikai tāda kā bēgšana no realitātes. Uh, ja mēs varam palīdzēt kādai valstī, labi. Labi, tad mēs varam te, piemēram, pārveidot mūsu nolīgums, bet, nu, viens dienas laikā tas nav izdarāms. Bet katrā ziņā tādā veidā mēs tikai novērsīsim savu uzmanību no reālās problēmas, ar kur pat labāk saskars Grieķija. Man, es par to varētu runāt, bet mums ir skaidri jādefinē, par ko mēs runāsim nav jēgas eh, tērēt laiku uz eh, šīs jaunās organizācijas izveidi, kas tad eh, sasniegs savu apogēju ilgākā laikā, ja Grieķijai tagad ir reāla problēma, kas risinām pat labam. Es tiešām ticu daudzpusējai iestādēji, kas varētu strādāt ar reģionālo valūtas fondu, ka tas tiks izveidots. Tāpat kā mēs strādājam, piemēram, ar budžeta resursiem, kas eh, nāk no Eiropas komisijas eh, attiecībās ar Latviju vai citām valstīm. Un tagad par jautājumu par, eh, par ienākumu atšķirībām. Es tagad pāriešu uz nāņu valodu, saka Štrāmsāna kungs. Nu, situācija nav vienkārši. Eh, grūti ir saprast, kādi bija reālie krīzes cēloņi. Protams, uzskatāmais eh, cēlons bija hipotekāro kredītu eh, kļūdas ASV tirgu. Bet tad, protams, rodas jautājums, kāpēc ASV mājasemniecības bija tik lielos parādos? Vai tur bija kādi personīgie apsvērumi vai, piemēram, nelīdzsvarots uh, Uh, atalgojuma līmenis. Jo tad, tad rodas jautājums par uh, uh, īstajiem cēloņiem un par, uh, par sen pamatā esošajiem cēloņiem. Tad uh, tagad ASV maisaimniecības mācās ekonomizēt, tagad šis uh, Uh, līmenis ir 6-7% apjomā ASV, daži apgalvo, ka te ir runa par 8-9%, bet katrā ziņā, ja šis risinājums uh, uh, ir vērsts uz ilgtermiņu, ļoti labi, ja tas tomēr nekāds risinājums nebūs, tad, nu, diemžēl tāda ir tā situācija. Tad mēs te varam runāt arī par lielo slaveno uh, atšķirību uh, kur ir tad jā, jārūkojas, jālūkojas, lai būtu pēc iespējas mazāk tekošā kredīta deficīts. Un te, protams, eh, saknes meklējams, eh, tās ir saknes daudzām problēmām, ar kurām mēs pat labam saskaramies. Bet eh, kad problēmu jārisinā, jārisina atsevišķi. Runājot par Starptautisko valūtas fondu, tad arī tika atbildēti jau jautā. Un tagad par bāzes, par bāzeles programmu. Es domāju, tas, kas ir paveikts, ir paveikts kvalitatīvi. Un uh, garantija tam ir tas, ka te piedalās starptautiskais valūtas fonds. Taču problēma ir tā, ka tas prasa daudz laika. Uh, Te mums nevajag sevi maldināt. Tas prasa daudz laika. Bet tai pašā laikā dzīve turpinās un līdz ar to veidojas pretrunis. Mēs varam cerēt, ka mēs izveidosim pilnīgu globālu sistēmu, būtu loģiski, taču praksē, protams, rodas jautājums, vai tas ir īstenojams. Fakts ir tāds, ka Bāzele 2 nekad netika īstenota Amerikā. Un ir interesanti paraudzīties uz to no ASV puses, bet katrā ziņā ir skaidrs, ka arī no pasaules, pasaules līmenī te varētu rasties problēmas. Bet es tiešām varu cerēt, ka šīs krīzes rezultātā mēs nonāksim pie labākas sadarbības starptautiskā līmenī. Taču nevajag arī būt naiviem un uzskatīt, ka nacionālās vai reģionālās intereses līdz ar to pazudīs. Paldies! Nu, tagad ir nopietnas grūtības. Ja baidos, ka ja tagad kāds uzdos jautājumu, tad nebūs iespējams tās atbildēt, bet tomēr tāpēc, ka zinu, ka Žoržetī kungam jāsvien uz lidmašīnu, bet tad lūdzu iespējams uzdot jautājumu. Grazie, una domanda rapidissima. Io vorrei parlare. Jā, pavisam īsts jautājums. Ekonomika. Domājot par sistēmisko stabilitāti Mēs jau esam skatījuši daudz jautājumus par arī iespējamiem kredītiem, bet man vairāk interesē jautājums arī par pārēju no Bāzeles 2 uz Bāzeli 3. Un ko tas nozīmē mazajiem un vidējiem uzņēmumiem? Ja mums nebūtu iespējams nodrošināt tādu ātru atlapšanu, tad arī nebūs nekādas vajadzības pēc papildus kredītiem. Tie būs par vēlu. Pitālis kungs. Jā, ļoti īsi. Godātais Dragī kungs, kāds ir jūsu viedoklis par Eiropas stratēģiju spekulāciju apkarošanā? Eiropas parlaments šobrīd šo jautājumu risina un mēģina panākt noregulējumu hedge fondu jautājumā. Bet Ekofin nu pat svītro to no savas darba kārtības. Ko jūs par to sakāt? Un vai mums izdosies tiešām ierobežot spekulācijas? Un kāds ir šobrīdējais uh, uzstādījums un ko mēs varam sagaidīt no CDS? Nec Parīze, nec Berlīna nespēja vienoties par um, ekonomikas modeli. Francija pat uzskata, ka Vācijas ekonomikas modelis šobrīd apdraud visu eirozonu, ņemot vērā tirdzniecības uzkrājumus, pozitīvo bilanci. Katrā ziņā mums ir svarīgi saprast, ko mēs varam nodrošināt, un visi šobrīd uzskata, ka galvenokārt ir jālīdzsvaro valstu budžets, bet vai tas ir savienojams ar Eiropas izaugsmu? Gerhards Šiks, lūdzu tālāk no Vācijas. Jā, paldies, trīs īsi jautājumi. Jūs runājat par pārējais jautājumiem, kuriem jābūt diezgan ilgiem. Nu, labi, atsaukšos uz Mario Draghi jautājumiem, lai viņam nevajadzētu tulkojumu. Nu, tagad viss tam ir kārtībā. Alzo vēlreiz tad vāciski par kapitāla prasībām. Jūs runājāt par pietiekami nopietniem jautājumiem un arī atsauksmēm nu, pat uz vecākajām paudzēm. Bet tas atsaucos uzreiz uz Vācijas iespējām pavalstu bankām, kas toreiz ļoti nopietnus uh, uzkrājumus apdraudēja ar lieliem riskiem. Un tāpēc jautājums ir, vai ir kādi noteikumi, par ko šobrīd diskutējam, lai novērstu to, kā šāds pārējais posms kļūs par jaunu problēmu. Otrs jautājums. par globālo risku valdi. Eiropā ir plānots, kā tiktu iesūtīti diezgan daudzi centrālo banku, ja valstu banku pārstāvi. Bet mēs zinām, ka ņemot vērā, kā piemēram ASV centrālā banka nebija īpaši savos uzdevuma augstumos skatot finanšu uzraudzību, īpaši hipotekāro kredītu jomā. Uh, nu, tad varbūt, ka mums arī jāņem vērā tas, kurus pārstāvus tam mēs tur aicinām, kur neaicinām. Trešais jautājums Trauskāna kungam ir interesants dokuments. Jūsu organizācija sagatavojusi par politisko lobbyismu. Un viņš, jeb šis dokuments, tātad norāda, ka politiskā lobēšana ir viena no sistēmiskajiem riskiem. Ļoti interesants pētījums par to, ko jūs skatījāt, kas ir noticis pirms krīzes e, ASV. Vai zinām jau politiskie secinājumi, kāds mēs varam izdarīt un kā vajadzētu reaģēt uz šādu pētījumu un šādiem secinājumiem? Un visbeidzot, ja drīkst vēl papildu jautājumu, mums ir jāskatās, kā šajos globālajos integrētajos tirgos, kā mēs varam reaģēt un panākt to, lai uzņēmē valsts spēcīgāk iznot uzraudzību. Es tiešām nevaru iztenot, ja iztēloties, kā mēs varam nodrošināt šādu likviditātes kāpināšanu, ja tomēr pats māc uzņēmums pavisam īsā laikā grib um, savākt šo visu likvidēt sev. Kā mēs varam tad nodrošināt, ka tomēr ir ļoti spēcīgs vietējais regulators un uzraugs? Paldies! Starian, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Īsātams, dragīkungam, mēs zinām, ka finanšu sistēma šobrīd ir kļuvis stabilākā, pateicoties lielajām valsts atbalstam finanšu jomā. Tagad mēs savukārt redzam, ka nopietnas darbības, kas līdz šim tika atzīts par eh, toksiskām, tomēr arvien turpinās investoriem, piemēram, mm, kam nav nekāds īsti saistības ar Grieķiju, saistības, bet kas katrā ziņā grib nodrošināties pret šādiem valsts iespējamiem ne, maksāt nespējas gadījumiem. Varbūt, ka var kaut kādā veidā, protams, šo visu sistēmu apturēt jau saulēcīgi, ja mēs atzīstam, ka visā sistēma ir jāreformē, bet tas prasa papildus laiku. Strauss Kankungs, es saprotu, ka jums Ir pieņemama ideja par resursu fondu restruktūrizāciju, lai izveidotu veselīgāku banku sistēmu nākotnē, un savukārt šis nodoklis finanšu transakcijām varētu būt viens no šī fonda ieņēmumu avotiem. Mans komentārs, kas arī attiecināms uz jūsu komentāru par inflāciju, lūk, es esmu pats piedzīvojis tādu periodu, kad Libor bija sasniedz 17% um, naftas uh, krīzes situācijā 70. gados. Manas jautājums savukārt līdz ar to ir, vai jūs varētu pateikt visam skaidri, tās valstis, kas ir uzkrājušas milzīgas parāds īsā laika periodā, kas izriet tieši no um, procentu likuma kāpjumu nākošo gadu laikā. Skinārī kungs, lūdzu. No Somijas. Paldies, priekšsēdētāji. Somijā 90. gados mums bija ļoti smaga finanšu krīze, banku krīze, un mēs no tās esam guvuši mācību. Un tieši tāpēc es gribu jautāt jūsu optimisms, kas balstās uz pieredzi, ka mēs šo krīzi pārvarēsim ļoti labi. Bet uz kā jums ir balstāt šādu optimismu? Uz kāds jums pamats tā teikt un domāt? Mēs varam, ka nonākam īstenībā vissmagākā situācijā, kāds ir bijis kopš eiro ieviešanas. Tā pašā laikā Ķīna un Indija simtiem miljoni cilvēku no provincēm dodas uz pilsētām un viņiem ir darbs. un viņi vienkārši pārņem Eiropas un ASV darba tirgu. Tātad šos darbus kaut kādreiz darīja Eiropieši un Amerikāņi. Un viņiem ir strauji izaugoši tirgi, viņi attīstās, un tāpēc man jā, jautājums, kā, kas notiks tālāk? Un šī uzraudzības sistēma, par ko es runāju, nu, pirms mēs runājam par Vašingtonu un Startautisko valūtas fonda galveno mītni, un jūs tiekties ar visiem svarīgākiem cilvēkiem, viens pieņemat nopietnas lēmums, un to pašu esmu darījuši visu iepriekšējo gadu laikā. Kāda ir mācība un kas no tā viss izriet? Ko jūs domājat darīt, lai šī situācija kļūt, nekļūtu nekontrolējama? Un par to situāciju, kā rezerves ir taču uzkrājušās. Kur šī nauda ir palikusi? Vai vienkārši viņi nogaida brīdi, lai atkal piedzīvotu um, uzkrājuma procentu likmju kāpumu. Kas no tā būs ieguvēji, izņemot varbūt nacionālās valsts? Vēl par starptautisko valodas fondu. Ja SVF palīdz vienai valstī, kāds var ietekmēt arī eiro likmes? Gula kundze. Jā, paldies. Tieši jautājums abiem ekspertiem. Manuprāt, paldies arī jums pirmkārt par to, ka esat palikuši kopā ar mums. Tālāk runāšu franču valodā. Mēs reiķināmies ar to, ka sistēmisto risku eh, eh, ziņojuma referents eh, norādījis uz to, ka šī revīzija tiešām parādīs to, eh, ko jūs eh, gribējāt panākt, lai Eiropa kļūtu eh, par pasaules spēlētāju. Tātad vispirms, ka Eiropas centrālās bankas prezidentam ir jābūt lielākai lomai, lai arī stabilitātes padomes vadītājiem būtu lielāka nozīme un lai varētu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 Ar kam arī kundze no Somijas lūdzu. Paldies! Man, es jau esmu saņēmusi atbildes uz visiem jautājumiem, ko es gribēju uzdot. Tāpēc es gribētu lai tiktu izveidota, uh, izveidots nodoklis finanšu darījumiem, kas tad varētu sekt riska izmaksas un e, tā, lai nebūtu valstīm šis risks jāuzņems. Paldies! Un tagad Sančes Prezedo Entelings, pēdējais runātājs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, un man jautājums divi jautājumi Dragikungam. Finanšu institūcijas atsevišķās apstākļos tās īstenībā var veicināt sistēmistos riskus, bet jūs varat veidot tādas finanšu situācijas, kas pat var izvērsties par globāliem riskiem. Vienmēr sakot, mums trūkst definīcijas, par ko mēs īstenojam. Reitinga aģentūras savukārt ir tās, kas ir pilnīgi kā tiesneši. Mēs vairs neskatāmies uz viņu sekām. Reitingu aģentūras kļūst par tādiem galveniem tirgus virsītājiem, un tāpēc mēs uz viņiem skatāmies. Bet mēs, manuprāt, piedzīvojam tādu diezgan nesaskaņotu situāciju, kur ir atsevišķās privātās reitinga aģentūras un publiskās, ja valsts reitinga aģentūras. Ja mēs skatāmies vēl tālāk uz trūkstošo caurskatāmību, kas būtu ar šāds daudzsubsēju vienošanos tirzniecības jautājumos un savukārt tad monetārā struktūra? Jūs norādījat, kā atsevišķie monetārās jomas, kur jūs runājat par līdzsvaru nodrošināšanu, par pielāgošanos, par budžetu sabalansēšanu, konsolidāciju kā mēs varam nodrošināt līdzsvaru citās jomās, proti tajās valstīs, kurās ir rezerves, jeb uzkrājumi. Labi, paldies! Tas nu arī bija beidzamais jautājumu loks. Mums vēl ir pāris komentāri <clears throat> par um, atsevišķajām lielajām bankām, iepratīm mazajām valstīm vai atsevišķām valstīm. Strauss Kānkungs, varbūt jūs varat tagad sākt atbildēt visus jautājumus. Jā, paldies! Ir pāris jautājumi, kas bija par CDS un vēl citiem jautājumiem, tā kā Mario vajadzēs noteikti vēl papildināt. Šobrīd par politiskiem lobbyiem. Ir skaidrs, ka vienmēr bijis konflikts starp parlamentiem valstīs. un privātajām interesēm, kas cenšas šīs lietas ietekmēt. Es šobrīd neredzu nekādas problēmas. Būtu tikai normāli, ja mēs kā parlaments iegūstam papildus informāciju. Un mēs parasti šo informāciju iegūstam no tiešiem avotiem, biznesa pārstāvjiem. Bet neretā ir tāda, nu, pretrunīga informācija. Un vēl, ja nu no notiek tā, kā tas, ko Eiropas Savienība vēlas panākt, politiskā līmenī iespējams nav īstenojams, jo tas nonāk pretinā privātajām interesēm. Un nereti līdz ar to mēs nonākam jautājumu krustugunīs par finanšu sektoru organizāciju, un daudzam valstīm vispār nav skaidrības. Nu, tās tad nozīmē nopietnas problēmas. Tā kā šobrīd tas ir reāls problēmas, un mēs runājam par sistēmiskiem riskiem, uh, tad būtu tiešām interesanti paskatīties arī kādi citi sistēmiskie riski, ja pat tiem tradicionālajiem, kas tieši izriet no banku nozars. Tālāk par banku uzraudzību. Īpaši starptautiskā valūtas fonda gadījumā mēs darbojamies pārobežu kontekstā, un šī problēmas ietekmi ietvaros mēs saskaramies nopietnām problēmām, proti, ka šīs problēmas ir pārobežu, un daudz no mācas bankām kurām ir filiālis atsevišķās citās valstīs, piedzīvo nopietnas problēmas. Un, protams, kā tad ir ļoti saprotama situācija, kā, ja reiz viņiem veidojas problēma mm, galvenajā valstī, tad, protams, ka viņi vēlas uzreiz izmantot visus līdzekļus no filiālēm. Un tas rada nopietnas problēmas. Savukārt galvenais uzraugs galvenajā valstī nespējas varbūt atrisināt visas problēmas, jo tas jau ir pārobežu raksturs. Un šobrīd jāskatā uz visu sistēmu. No otras puses, es, protams, to viegli varu pateikt, bet ir jāmeklē arī citi risinājumi. Nu, piemēram, krīzes ietvaros mums bija ļoti nopietna institīva, vīnes institīva, un tas nozīmētu, ka komisija pat par sevi SVF, CB, ECB, visi skatījās šo situāciju un atzīst, ka Rietumbanks aktīvi darbojas Centrāla Eiropā. Un ja viņi stātu visus uzreiz savāt savu naudu atpakaļ, tad viņas izrādīsimā nu, krīzi pilnīgi sagrāvi visajās valstīs. Un problēma jau nav tikai bankām, bet ja ir sagrāvi banku sektoram Centrāla Eiropas um, valstīs, tad tas arī tieši ietekmēs Rietuma Eiropas valsts tālāk. Tā kā tas ir jāskatās un simtprocentīgi garantīt, tāds ir tā sistēma, tāda ir šī schēma, kāds notiek. Un līdz ar to banku sistēma pat saprat, ka viņiem ir jāierobežo šīs likviditātes plūsmas no problēmas kārtējām valstīm Centrāla Eiropā, jo viņi saprat, ka problēma ir daudz nopietnāka. Un šīs problēmas no Centrālā Eiropas var pārnesties arī uz uh, eh, Rietumē Eiropu. Tā ka nav jau jautājums tikai par uzraudzību, bet ir citādāks kā mēs varam nodrošināt pārobežu um, efektivitāti, lai novērstu problēmu pārnešanos no vienas valsts uz otru. Un šeit tāds skaidrs atbildes vēl nav. Tālāk cits jautājums par finanšu transakciju nodokli. Nu, es šo ideju atbalstīju 70. gados. Savukārt, kopš tā laika daudz kas ir mainījies. Un visnopietnāk tieši mēs jau runājam par šo situāciju 2-3 stundas. Vismainījušies tehniskais raksturs finanšu nozarē. Un šobrīd skatāmies, kā Pereiškunds jau norādīja, mēs jau arī sekojam G20 norādēm. Mēs šobrīd izstrādājam iespējamos finanšu uh, nodokļus. Ne tikai transakciju nodokļus, bet arī cita veida finanšu nodokļus, lai uh, tos iznot, mums tomēr jāizvērtē gan ieguvumi, gan zaudējumi. Un šo analīzi mēs veicam un varbūt pēc pusotra mēneša arī publiskosim. Bet ir skaidrs jau tagad, ka arvien kļūst vieglāk izveidot dažādu veidu atvasinātos produktus, lai tik izvairītos no transakciju nodokļiem, lai visbeidzot tas, ko mēs varbūt apsveicām sākumā, īstenībā var nonākt pie pretējā, novest pie pretējā efekta. Jūs kaut galā nevēlaties ieviest tādu nodokli, kuru viss tāpat nemaksās, jo izvairīsies no tā maksāšanas. Vispēcot, taksācijā jeb nodokļu administrēšanā ar viens svarīgs princips ir, jo vienkāršāk, jo labāk. Tāpēc, ja jūs vēlaties izveidot tādu ļoti stingru, robustu sistēmu, kuru ir viegli īstenot, vai nu arī jūs gribat izveidot ļoti izsvērtu smalku sistēmu, kas īstenībā pēc tam buksē. Nu, līdz ar to šādu gala secinājumus vēl ir pārāk grūti izdarīt, bet nav tik vienkārši. Un nav tā, ka viss risinājums ir transakciju nodoklis. Reizēm ir jāatzīst, ka ir risinājumi citur jāmeklē. Un mērķis ir, protams, kā samazināt risku apjoms, nodrošināt arī lielāku resursu. Šobrīd tas nav tik vienkārši. Mēs nevaram vienkārši atkal. Es varu, protams, ļoti piesardzīgi tikai šobrīd to formulēt, bet mēs nevaram veidot tādas sistēmas, kuras ir grūti īstenot pēc tam, lai visu to vienkārši izvairītos. Nu tā kā jautājums ir atklāts, un šis dokuments būs pieejams aprīlī. Katrā ziņā sniegsim jums atbildes, norādot to, kā ir iespējams, zināms, finanšu sektora nodoklis, bet precīzāk tā nevaram pateikt kāds. Nākamais, varbūt, ka šī ir vienošanās starp, um, tas būtu, kad ir skopsaukums vai atkārtošanās, līdzsvars starp nodokļiem un noteikumiem. Un daudzējādi. Ja centrālās bankas, un es saprotu, kāpēc viņas tā saka, norāda, ka mēs varam ļoti daudz ko izdarīt jau ar noteikumu palīdzību, ka vispār nu, taks, uh, piedodiet, nodokļi nav vajadzīgi. Un jautājums ir par pareizo līdzsvaru. Ja saku noteikumus uzraudzību, tad tas ir viens, un kas tad savukārt iziet no nodokļiem, kas nozīmētu tādus ierobežojumus, tas ir kaut kas cits. Un tas vēl ir jādiskutē. vēl cits jautājums bija par efektīvu finanšu tirgu nākotnē. Ir pilnīgi skaidrs, ka tikai Eiropa, un kādā ziņā Eiropa, nu, kā vadošā, ir milzīgi investīcijas, un viņiem ir jāskatās, ko varam iz, um, izvirzīt tālāk arī no Lisabonas stratēģijas. Mēs zinām, ka būs problēmas. Nu labi, neturpināšu franču valodā. Tomēr but maybe, maybe even non french speaking people here will better understand my french than my english. Um, le, le, um, Varbūt pat cilvēki, kas uh, franciski nesaprot, sapratīs man franču valodu labāk nekā man angļu valodu. Protams, ka Eiropai ir nepieciešams um, pareizs uh, finanšu mehe, mehānisms, kas prasa milzīgas izmaiņas. Un tas, protams, ir saistīts ar inovāciju un arī ar konkurēt spēju. Uh, un tas interesētu jo īpaši iedzīvotājs pašas. Taču nelēm ir tā, ka mēs nevaram vienmēr paturēt prātā pretrunīgus mērķus. Ja mēs gribam, lai mūsu tirgus būtu efektīvs, tad uh, mums jāzina, ka to regulē reālas lietas. Tas ir uh, tirgus, kurš uh, nerada kropļojumus, no kuriem mēs, protams, gribam izvairīties. Taču tā pašā laikā mums vajadzētu nodrošināt tādu tirgu, kas eh, nodrošina efektīvu kapitāla sadali. Bet, nu, tas ir eh, problemātiski, protams, bet, nu, es izteikšos to visam ātri, jo priekšsēdētāji man neļaus izteikties ilgi. Es esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka Eiropas regulējums saistībā ar finanšu tirgiem pat laban ir efektīvs. Bet Eiropā mums ir jāizveido tāda finansēšanas sistēma, kas būtu efektīvāk par to, kas mums ir spēkā šodien. Bet te nu ir tā pretruna, tai pašā laikā mums ir labāk jāregulē šis tirgus, lai arī ņemtu vērā cilvēku intereses. Protams, ka neviens negrib atteikties no tā, no šīs idejas, ka tirgus ir labāk jāreglamentē, bet tai pašā laikā mums ir arī jānodrošina citi ienākuma avoti, kas varbūt no šī tirgus neizriet. Katrā ziņā starp abiem šiem pretrunīgiem mērķiem mums ir jāatrod līdzsvars, un tas ir tas līdzsvars, par kur es runāju šorīt. Uh, Šis līdzsvars nav rodams ar tādu pašu mehānismu palīdzību dažādās pasaules malās, jo tirgus darbība Eiropas Savienībā, ASV un citās pasaules uh, valstīs nav pilnīgi vienāda. Un tāda lūk ir, piemēram, Eiropas parlamenta loma sadarboties ar nacionāliem parlamentiem. Un, uh, lai tādā veidā varētu izveidot pasaules līmenī subsidiarietāti, un tas attiektos arī uz reģionālo un uz nacionālo līmeni. Un pēdējais jautājums saistīts ar inflāciju valstīs, kas ir lielos parādos. Nu, un tad tagad es pāriešu atpakaļ zagļodu. Vienmēr pastāv kārdinājums valstīm risināt valsts um, parādu problēmu ar augstākas inflācijas palīdzību. Taču augstās inflācijas trūkumi pēkšņi izrādās lielāki nekā tie ieguvumi, kas tādā veidā varētu būt valstīm. Tāpēc es ierosinātu šādu risinājumu. To, ka daudzām valstīm Eiropā, kas saskars ar lielu parādu, būtu šī problēma jārisina citādi drīz vien jūs sam, saņemsiet, eh, un es jums nosūtīšu šo informāciju, bet arī uh, Starptautiskā valodas fonda tīmekļa vietnē jūs varat atrast šo dokumentu. Un tur ir norādīts, ka attīstītās um, ekonomikās IKP un uh, parāda eh, proporcionalitāti, proporcijas eh, ir arvien palielinājušās un līdz 2014. gadam tās būs 10%. 35% varētu būt vēl vairāk, bet šis stimuls ir 60, ir 10% apjomā. Es jau gaidu, ka te būs komentāri, kas skaidros, ka tas iemesls, kāpēc šī, šis parāda apjoms būs tik liels, būs eh, sekas tām, tiem pasākumiem, kas tiek izvērst tieši tagad. Taču es domāju tieši otrādi, jo tie aizņēmumi, kas eh, neražos tālāku kapitālu, eh, tikai vēl vairāk liks valstīm ieslikt krīzē. Un šo domu es gribētu pasvītrot. Vispārējie jautājumi lūdzu Mario. Jā, labi, pēc tam jūs varat doties mājās, saka priekšsēdētājs kundze. Paldies, saka Mario. Dragi kungs, daudz jautājumu bija saistīti ar CDS. Ja es gribētu īsumā atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, tad man būtu jāsaka tā, ka mums būtu jāpatur prātā trīs atslēgvārdi. Vispirms zināt. Mums ir jāzina, kāds ir šis CDS tirgus. Un tas attiec arī uz uh, vērtspapīriem. Un te nu mums ir vajadzīgas jūsu atbalsts, lai stātos pretī tām ļoti spēcīgām interesēm, kas negrib centralizāciju šajā jomā. Um, nu, saprotiet man pareizi, nav jau viegli šos atvasinājumus centralizēt. Centralizācija nozīmē caurskatāmība, skaidrība un uh, daudzām bankām un uh, tirgotājiem šādā veidā tradiem tas nozīmēs um, apstākļu pasliktināšanos, un tāpēc Eiropas parlamenta atbalsts šai ziņā būtu ļoti svarīgs. Un otrs atslēgas vārds ir izlemt. Tad, kad mēs zinām, kāda ir situācija, tad mēs varam izlemt, kādi uh, līgumi ir pieņemami un kādi nē. Ļoti grūti ir aizliegt kaut ko tādu, par ko jūs neko daudz nezināt. Nu, tad tādā gadījumā mums ir jāizlem ne tikai tās ne tikai tas, kādi no nu, līgumi būtu pieņemami, bet arī kādas būtu, kāda būs nu, papildu nodokļi eh, konkrētajiem atvasinājumiem varbūt vieniem eh, līgumiem jums šādi, šāda līmeņa nodokļi nav vajadzīgi, jo tur ir vairāk caurskatāmības, un citiem ir vajadzīgi, un treškārt mums ir jāizlemj, kādām, kādiem standartiem jāatbilst mūsu partneriem un kādām uzraudzībai šiem partneriem jābūt pakļautiem. Un trešais atslēgas vārds ir sacensties, spēt konkurenti. Ja Eiropa uzskata, ka tā ir jābūt konkurētspējīgai, tad tas, protams, ir pareizi. Mēs katrā ziņā te nesākam no nulles punkta. Daudz darba jau ir paveikts. Tāpēc man šitu jocīgi. London, Tad man šis tu savādi, ja Eiropas norēķina nams negūtu panākums šādā situācijā. Un mēs tad varētu paplašināt regulējošo ietvaru. Ir e, regulējums Eiropā un ASV, un mums ir jāatrod veids, kā to paplašināt attiecībā uz augsta riska fondiem. E, kredītreitinga aģentūrās e, pēdējā gada laikā ir īstenoti lieli centieni šos regulējumus apvienot. Un par to es esmu ļoti priecīgs. Un Eiropas komisijas klātbūtne Finanšu stabilitātes padomē ir mums palīdzējusi eh, ļoti lielā mērā sasniegt panākums ar Japānas iestādē. Runājot par MVU, vai tie tiks diskriminēti kredīta procesā bāzes 3, bāzēles 3 programmas ietveros. Nē, tā nebūs. Bāzele 3 būtībā koncentrēsies uz eh, lielo banku eh, tirdzniecības eh, biznesu. Jo galu galā mēs neviens nešaubāmies par to, ka krīze nenāca no uh, tradicionālā aizdevuma biznesa, aizdošanas biznesa. Tas bija saistīts ar um, spekulatīviem pasākumiem. And, uh, so the, uh... Un man jāsaka, kredīts mazajiem vidējiem uzņēmumiem netiek pakļauts uh, riskam, draudiem, pateicoties šim procesam. Kā jau sacīja Dominiks, Mēs nekad nezinām, kad un kur un no kurienes gaidām nākošā krīze, un tāpēc mums ir jāveld pēc iespējas vairāk enerģijas, lai padarītu šo sistēmu lielu un izturīgu. Tātad mums ir jāpanāk, lai šī sistēma būtu stabila. Runājot par kapitāla prasībām pārējais periodā. Bija jautājums par šo aspektu. Varētu paraudzīties uz šo bāzeles trīs procesu, kas patiesībā tika uh, uzsākts. Uh, tagad ir runa par tā īstenošanu. Un te ir arī jāizveido konkrēts grafiks tā īstenošanai. Tātad e, šo bāze uz trīs procesu varētu uzskatīt par tādu, kurš izvirza divus mērķus. Tad vispirms izveidot vairākus parametrus saistībā ar likviditātes proporcijām un citiem aspektiem. Un tas, protams, ir sarežģīti no kalibrācijas viedokļa, ne tik daudz no viedokļa, nevis no viedokļu atšķirību aspekta. Un te ir arī jāizlemj, kuri komponenti būs kapitāla definīcijas pamatā. Un šai definīcijai ir jābūt pieņemam visā pasaulē. Tātad pirmo reizi vēsturē mums būs kapitāla definīcija, kas būs pieņemam visā pasaulē. Valstis kā kapitālu ir definējuši lietas, kas dažādās valstīs ir atšķirīgas. Nu, tad rodas jautājums, vai mēs tā vienā brīdī pēkšņi izmainīsim kapitāla definīciju, kas tad būtu attiecināms visiem. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Protams, ka mums ir jādod laiks finanšu sistēmām, bankām pielāgoties jaunajai definīcijai. Tāpēc pārejas periods ir ļoti svarīgs. Jo tad uh, uh, tirgi nevarēs tūlīt uh, mainīties. Un tas ir saistīts ar mūsu galvenajiem mērķiem. Es domāju, ka Dominiks laikam ir atbildējis citiem jautājumiem. Tālāk par mājas valstu uzraugošiem institūcijiem. Šeit ir viena lieta. Pēdējā pusotra gada laikā ir bijušas liels pārobežu grupas, kas ir izveidojuši suverēnu uzraugošo institūciju kolēģijas. Un uh, šīs kolēģijas ir būtiski mīkstināšas uzraudzība attiecīgajās valstīs. Ne tikai ir mazinā, par problēmu ir mazinājusies dēļ šo iestāžu darbības, bet esoša sistēma darbojas diezgan labi. Šeit ir noslēgts sapratnes memorandi un ļoti labi tiek um, atrisināt šī problēma, kā sadarboties uh, uzņemošās valsts un otras valsts uzraudzības iestādēm. Bet kāpēc rodas jautājums par centrālajām bankām? Centrālās bankas, tāpat kā FSB padome un arī Eiropas banka, tās bija pirmās, kas norādīja uz krīzes izcelšanos. 2007. E, un 2005. gadā jau no centrālā līmeņa jau bija signāli, te bija pilnībā aprakstīti un atzīti visi tie riski, kas aizvien palielinājās. Tātad mums ir zināšanas un arī ekspertīze, kas ir centrālajās bankās, arī uzraudzības sektora un mums būs tirgus uzraudzības iestāžu pārstāvība arī FSB, ja tur būs visu iestāžu priekšsēdētāji, kas būs šajā FSB. Okay, thank, thank, thank you very much. I... Paldies. Es tiešām gribētu pateikties visiem runātājiem par to, ka jūs varējāt atbildēt uz tik daudziem jautājumiem. Es gribētu pateikties arī sanāksmes dalībniekiem, godējumiem deputātiem par pacietību. Uh, Šeit es neteikšu nekādu rezumējumu, jo esmu atstājis pilnīgi visu laiku mūsu runātājiem. Tomēr mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā. Mums ir ļoti daudz uzdevumu, kas ir jārisina, jāīsteno, un arī daudz ir jāmācās, un daudz ir jāizstrādā, jāplāno. Paldies, un es ceru uz nākamo sanāksmi nākamā gadā. Paldies! Well, I'm sorry, but <laughs> it's a, a scramble.